Welcome to everybody. Please. Dāmas un kungi, aicinu ieņemt vietas. Sāksim darbu. Paldies par to, ka esat ieradušies. Man ir eh, ļoti liels prieks ar kolēģi vadīt šo ļoti svarīgo sanāksmi, starp parlamentāro sanāksmi. Sākšu angļu valodā, bet turpināšu itāļu valodā. Lūdzu, uzlieciet ausīs, lai dzirdētu tulkojumu. Man ir ļoti liels prieks būt šeit ar jums. Sagaidu ļoti interesantas debatas. Divos paneļos esam sadalījuši diskusijas ir arī Slovāku prezidentūras pārstāvis Antans Kreko kungs, tad arī uh, viņš ir Slovākijas uh, ministrs atbildīgs par uh, audiovizuāliem mediju jautājumiem, tad arī Martīna Reikters kundze no komisijas ir ieradusies. Paldies jums par uh, ierašanos. Tad arī jūs Nacionālo parlamentu biedri pavisam esat 31 kopā. Līdz ar to, jā, eh, šī ir ļoti svarīga starpparlamentārā sanāksme. Tad arī mūsu vidū ir kolēģi no Eiropas parlamenta, no mūsu komitejas, kultūras komitejas, vēlāk jūs iepazīstināšu ar viņiem. Es pateicos arī viņiem par ierašanos. Es zinu, ka šodien eh, darba diena ļoti blīva. Uh, Bet svarīgi tātad tagad ir sākt šo sanāksmi. Pirms pārējais itāļu valodas vēlējos norādīt, ka šī ir otrās parlamentārā sanāksme, kuru mēs organizējam šeit kultūras komitejā. Es kā priekšsēdētāja kopā ar grupu pārstāvjiem komitejā lēmām pagājušajā nedēļā e, šī sasaukuma sākumā pieņemām lēmumu uh, organizēt šo starpparlamentāro sanāksmi, lai varētu uzklausīt jūsu priekšlikumus, lai būtu konfrontācija viedokļa apmaiņa ar Nacionālo parlamentu deputātiem. Lai tādējādi būtu plašākas attiecības un strādātu Eiropas uh, telpā ar izglītību un kultūru. Pagājušajā gadā runājām par izglītību un jauniešiem, un šogad, kā jūs zinat, mēs runāsim par kreativitāti un kultūru. Galvenokārt koncentrēsimies uz šiem diviem jautājumiem. Tagad itāļu valodā. Jūs jau zinat, kā darbojas uh, austiņas un tūkošanas uh, sistēma, tātad jūs varat priekšā izvēlēties, uh, attiecīgās kabīnes numuru. Latviešu kabīne un latviešu valoda dzirdama 14. kanālā. Un tagad itāļu valodā gribēju norādīt, ka es īpaši pateicos jums, jo jūs uh, esat arī ļoti interesanti atbildējuši uz jautājumu anketu, ko izplatījām. Um, Koncentrējamies uz četrām tēmām par nacionālo politiku jomām, par kultūru un radošumu mūsu valstīs. Ir eh, tad, tad ļoti specifiskie likumi, kādā aktivitāte tiek veiktas, lai iesaistītu arī pilsoņus, kā arī, eh, ko jūs sagaidat no Eiropas un kādi ir arī jūsu prāti izaicinājumi. Uh, Ir ļoti interesanti redzēt šo daudzveidīgo panorāmu, un tā nu, mēs redzam, ka uh, ir tāds uh, Eiropas tiesības atvēra priekšstats, pat ja vēl tas tiek tikai veidots. Un tās, protams, eh, arī ir subsidiaritātes pārziņā, bet tas arī, arī motivējas Eiropas parlamenta darbu, izstrādāja dažādas ziņojumus, gan organizējot arī ministru padomes um, arī darba programma 15-17, ko apstiprināja Itālijas prezidentūra, tad arī Lietuvas prezidentūra aktīvi strādā pie kultūras un radošama. radošama. Tad redzām arī, ka likumdošana arī pašlaik tiek izstrādāta tieši pie, uh, par šiem jautājumiem. Šis ir ļoti strateģisks brīdis, kur mums ir jārunā ar dalību valstīm, nacionālajiem parlamentiem. Uh, tad arī no jūsu lūgumiem, priekšlikumiem arī izriet uh, prasība par to, lai būtu pēc iespējas skaidrāks, saskanīgāks tiesiskais satvers kultūras uh, īpašumtiesībām. E, jūs minējāt arī radošuma inovācijas, kas būtu mūsu ekonomiskās izaugsmes viens no aspektiem un veicināt sociālo iekļaušanu, tā arī kultūras mantojums un jauns kultūras mantojuma pārvaldības veids. Par to arī esam runājuši ar komisiju pēdējo divu gadu laikā. Jūs arī lūdzat uh, pielāgot kultūras vajadzības digitālai realitātei. Arī šis ir viens no jautājumiem, tēmu lokiem, ar, pie kā strādājam, izstrādājot digitālās stratēģijas direktīvu Eiropas līmenī. Tad ar lielu prieku arī es redzēju, ka daudz no jums prasa daudz lielāku finansējumu, daudz gadu. Uh, programmai Radošā Eiropa, Kreatīvā Eiropa. Jūs zinat, ka šajā programmā ir kultūras un mēdīju aspekti, kur arī septiņiem gadiem tiek paredzēts vairāk kā miljārds eiro, un vairāki no jums arī prasa izstrādāt jaunu Eiropas garantijas finanšu instrumentu. Uh, šīm, šai programmai, lai varētu saņemt aizdevumu šīs programmas īstenošanai. Lūk, Skaidrs, ka bez lielām investīcijām un bez kultūras novietošanas centrā Eiropai nebūs nākotnes un nebūs arī ilgspējīgas attīstības. Mēs vienmēr runājam par inteliģentu, ilgspējīgu un iekļaujošu izaugsmi. Mēs grūti, grūti iedomāties, kā to varētu sasniegt bez kultūras un izglītības. Vēl viens punkts, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Uh, ir izceļams. Mēs jau sakām, ka kultūra ir ceturtais ilgspējīgās attīstības pīlārs, pat un izslēdzot kultūras mandumu. Bez piekļuves kultūrai, bez iespējām māksliniekiem uh, izteikties un izpausties, kultūra nereģenerējas. Par to arī ir jādomā un jāpievērš tam lielu uzmanību. Jūs zinat, kā uh, Divi kreatīvās kultūras pīlāri ir daudzveidības veicināšana, kultūras un arī valodas daudzveidības ievērošana, veicināšana, kā arī kultūras mantojuma izcelšana un aizsargāšana. Tādēļ arī ir ļoti svārīgs uh, atbalsts kultūras un audiovizuālajām uh, nozerēm. Uh, Tad arī skaidrs, eh, ka nepieciešams Eiropas komisijai savā darba kārtības centrā ielikt šos eh, jautājumus. Nesam apmierināti, jo mēs redzam, ka Junkera komisijā kultūra diemžēl nav prioritāra. Un te raugos uz saviem kolēģiem, kas daudz ir pie tā strādājuši. Mēs esam snieguši savu devumu un pavisam ātri vēlos minēt šo uh, darbu. Ir izaicinājumi. Uh, kas mūs sagaida, jo e, šī dimensija ir jāpadara nevis par kādu slēgtu nozari, bet par horizontālu um, tēmu un politiku, ņemot vērā traģiskos notikumus, kas ir Eiropā un arī vidusjūrā. Uh, Es runāju par humanitāro um, ārkārtas stāvokli un ar uh, dažādiem kultūras konfliktiem. Ja mēs neveidosim tiltus, bet tikai celsim uh, sienas un mūrus, tad nekur tālu netiksim. Kultūra ir tā, kas var izveidot šos tiltus, un tādējādi strādājam divos virzienos. Kā jūs zināt, mēs iestājāmies uh, arī savā ziņojumā, piedāvājam to, kā atvēl, eh, veltīt 2018. gadu Eiropas kultūras mantojumam, lai izceltu kultūras mantojuma Eiropas dimensiju materiālu un nemateriālu. Un otrs virziens šajā pat loģikā arī ļoti pozitīvi to izcēlām un to prasījām jau ļoti ilgi, un arī uh, Mogherini, arī uh, eh, kaimiņattiecību komisārs Hāns uh, arī eh, piedalās visā šajā eh, projektā par eh, sarežģīto kultūras dialogu un ir jāizveido arī Eiropas kultūras diplomātija. Mēs uh, vēlamies, lai ar to strādātu ne tikai ģenerāla direktorāti komisijā, bet arī Eiropas parlaments. Esmu referenti kopā ar Broka kungu, kurš ir ārlietu komitejas priekšsēdētājs. Redzat, ka strādājam ļoti horizontāli un tālāk eh, kreatīvās kultūras industrijas, par ko jūs runāsiet. Es redzēju visās jūsu atbildēs īpaši akcents tieši tika likts uz šo tēmu. Tas ir daudzsološs faktors par e, nodarbinātību, īpaši jauniešu vidū, jaunās inovācijas. Jūs zinat, ka inovācijas nav tikai tehnoloģiskas, ir sociālās inovācijas, kultūras tehnoloģijas, e, kultūras inovācijas un citos e, sektoros arī ir inovācijas. Te mēs arī strādājām pie Morgāno kunga ziņojuma kopā ar Rūpniecības komiteju par uh, radošajām kultūras eh, industrijām, kas veido 5 līdz 8% no Eiropas IKP, te ir jāpiesaista lielākas Eiropas investīcijas, bet detaļās neiedziļināšos. Tad vēl viens svarīgs jautājums ir skills, prasmes. Jūs zinat, ka tiek prezentēta Eiropas programma. Uh, kompetenču prasmu jomā. Mēs strādājam kopā ar nodarbinātības komiteju pie šī jautājuma, jo domājam, esam pārliecināti, ka augstākās prasmes kultūras radošuma jomā šīs transversālās kompetences prasmes arī ir īpaši jāizceļ. Tālāk, nākamais aktuālais tēma loks ir uh, izcelt uh, pozitīvo pieredzi kultūras jomā, un šeit domāt ar Eiropas kultūras galvaspilsētām. 30 gadi ir pagājuši šai uh, galvaspilsētu pieredzēji, un šajam projektam mēs arī lemsim, uh, kā labāk uh, arī izcelt uh, šī projekta pievienotā vērtība 30 gadu laikā ir uh, pārdomātas inovācijas, pilsētas, uh, sociālā iekļaušana, ir izveidot tieši šī jaunā pilsonība, pilsoņu iesaistē tieši ar kultūras stādniecību. Šo pieredzi mums ir jāizceļ, nevaram to aizmirst. Varu arī aps, apliecināt, ka šodien ir ļoti liels risks, un to mēs redzam no Eirobarometra datiem, proti uh, ar krīzi ir samazinājušies uh, kultūras budžeta finansējuma avoti. Tas ir noticis manā valstī, bet nu tagad lietas uzlabojas. Mm, ko tas ir veidojis, sociāla nevienlīdzība gan attiecībā uz uh, kultūras uh, izmantošanu, izglītību. Līdz ar to mums ir pienākums uh, arī runāt par tiesībām uz kultūru, par uh, sociālo vienlīdzību arī šajā jomā. Vēl viens svarīgs tēma loks, te arī pateicos komisijai, jo te tiešām komisija bija ļoti atvērta un arī pozitīvi reaģēja uz mūsu priekšlikumiem. Te ir runa par bēgļu iekļaušanu ar, ar Erasmus programmu starpniecību. Tā ir praksa, kas kļūst par politikām, jo te tiešām mēs runājam par Eiropas nākotni un pēdējā lieta, ko ātri vēlos atgādināt, jo sniedz jums ļoti plāšu priekšstatu, ir lielā Eiropas digitālā stratēģija. Nu, tagad šis izaicinājums ir mūsu priekšā. Mēs ar diviem kolēģiem kas ir līdz referenti, strādājām pie ļoti svarīgas direktīvas par audiovizuāliem pakalpojumiem, kur ir jāatrod šis līdzsvers uh, eh, starp uh, atbildību internetā, uh, uzraudzīt eh, nepilngadīgo uzvedību un, un tam līdzīgi, bet arī īpaši uzraudzīt rad, radošumu, arī šī copyright privāta īpašuma direktīva, kas iet arī šajā virzienā. Lūk, vairāk vai mazāk tas ir tas, ko es vēlējos pateikt. Atvainojiet, ja tas nebija nedaudz uh, ātri, bet, nu, mēs strādājam šajos virzienos ļoti svarīgi. Tādēļ mums jūs ir uzklausīt un apmainīties ar viedokļiem, jo es domāju, ka gala beigās mūsu darba kārtības un programmas ir līdzīgas. Varbūt mēs dzīvojam uz dažādām planētām. Uh, bet es domāju, ka mēs strādājam visi uh, uz viena pamata un vienā virzienā. Es domāju, ka tā mm, Eiropa tieši ar kultūras starpniecību var rādīt arī savas uh, priekšrocības, stiprināt solidaritāti, identitāti mm, un um, arī kultūras identitāte ir ļoti svarīga vērtība. Tagad uzreiz došu vārdu Slovākijas prezidentūrai. Došu vārdu Antonas Kreko kungam. Es pateicos jums par to, ka esat ieradies. Lūdzu. Thank you very much, uh, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājiem. Godātie deputāti, dāmas un kungi. Man ir prieks arī piedalīties atkal. Ar un tā arī pārstāvēt Slovākijas republiku. Un ministra kungs šodien arī tieši paralēli arī, kur runā par Eiropas Savienību un kultūras lomu. Un savukārt es arī pārstāvot savu prezidentūru arī tieši runāšu tālāk Slovāku valodā. Es vēlētos šodien turpināt to, ko sacīja priekšsādātāji par, protams, kultūras un radošo prasību lomu. Un tieši arī kāpinot izpratni par kultūras nozīmi, bet vēl vairāk arī par ekonomikas lomu un ekonomikas izaugsmas stimulēšanu. Kultūra ir visciešākā veidā arī augsne radošām industrijām kas spēj piedāvāt tādu starpnozaru atbildes uz mm, sarežģītiem izaicinājumiem, gan ekonomikā, gan sociālos jautājumos, ar ko saskarās mūsdienu pasauli. Šī radošā ekonomika nav tikai runa par idejām, mēs runājam arī par reālajām darba vietām. Radošās industrijas nav īsti nekas jauns, tādā ziņā kā termins, tas tomēr jau sen pazīstams Eiropas Savienībā, uh, Tomēr ar vien tas izraisa tādus jautājumus īsti un vēlēšanos tos labāk izprast. Tad mēs galu galā runājam arī par atšķirīgām dalībvalstu ekonomikām, un šodien vēl vairāk tieši par Eiropas Savienības kopējo ekonomiku. Un radošās industrijas ir atver ļoti plašas nozares, un reizē tas arī izaicina mūsu līdzinējos priekšstats par tradicionālajiem ekonomikas veidiem. Tad mums jārunā par ekonomiku un visām ķēdēm kopumā, kas savā veidā arī ietver gan ražošanu, gan arī repro, producēšanu, pēcprodukciju, ražošanas posmu, arhivēšanu un restorēšanu, restorācijas darbu, kas skar galvenokārt, protams, kultūras mantojumu. Arī tieši kultūra ir izaugsmes avots Eiropas Savienībām un sniedz savu nozīmīgu ieguldījumu IKP kāpināšanā. Mēs arī redzam, ka kultūra spēlē būtisku lomu vērtību ķēdēm un arī veicina sociālo saliedētību un palīdz pārvarēt ar ekonomisko recesiju. Kultūra un radošās industrijas var būt kā katalizators inovācijām. Un tad ir vairākas konkrētas jomas arī, ko tieši radošās industrijas skar. Par stratēģiju runājot, mums, protams, ir jāizveido ļoti precīzi strateģiskais ietvers, nodrošināt ar inovāciju attīstību. Un savukārt, pateicoties tam, mēs arī varam attīstīt pašu radošumu un saistītās radošās industrijas, ne tikai kultūras nozīmē, bet jau daudz plašāk ekonomikā. Runājot par arī mikro uzņēmumiem, madiem, maziem vidējiem uzņēmumiem. Un tādā veidā atkal sekmēt ekonomisku izaugsmu un veidot sinerģijas. Paradošām industrijām, kur mēs runājam tagad par kultūras produktiem, par ražošanas procesu, par producēšanu un pēc producēšanas posmiem. Mēs redzam, te ir tradicionāli tas balstās uz zināšanām balstītās produktos, bet ar to mēs eh, nevaram apstāties. Mums jārunā arī par plašiem ieņēmumiem, kas rodas arī no tirzniecības un šo produktu tālākas tirzniecības. Galvenie mērķi, kam šobrīd jāpievērš uzmanību, izstrādot rīcību politiku, ir kultūras un radošo industriju aktīvu iekļaušanu IKP aprēķinos. Ir jāveido tāds sistemātisks ietvars, lai atbalstītu arī investīcijas radošajās industrijās, un jāveido sinerģijas starp valsts un privātiem līdzekļiem lai mēs tiešām nodrošinātu, kā visu veidu ieguldījums radošās industrijās ir uzturams kā ieguldījums biznesā un stimulētu ciešāk sasaisti starp radošām industrijām un tradicionālajām industrijām. Tādēļ kultūras un radošo industriju cieši sasaiste eh, būtu svarīgi to attīstīt Eiropas Savienības līmenī. Tas pieprasa, protams, arī attīstīt cilvēku resursus visos līmeņos. Tad tas prasa arī papildināt mūsu mācību programmas vidusskolās un uh, veicināt radošumu. Tāpat arī mums jārunā par noteiktiem tirgus nosacījumiem, lai arī kultūras produkti, ko mēs uztveram gan kā mākslu, gan reiz arī kā biznesa produktu, tiktu, nu, tieši izsvērt arī to tirgus vērtībā. Mēs varētu to aprēķināt. Tātad mums ir jāatbalsta arī šis darbs katrā dalībvalstī, bet ir jāpiedāvā tāds arī finanšu atbalsts konkrēts ietvers, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem kultúry a kultúrnych a kreatívnych priemyslov je potrebné podporovať. Vēl viena kāda nozīmīga joma, kur mums ir jādarbojas, ir intelektuālā īpašuma tiesība aizsardzība. Tas ir svarīgs uzdevums likumdevējiem. Tas reizē arī kā vispār mugurkauls radošām industrijām un attīstībai. Šodien, protams, paralēli tiek izskatīts šis jautājums uz dažādos virzienos, tātad, kas skar tieši autortiesības, to pārnesamība Tālāk ir otrs virziens, kur vēl padziļinātāk skatām, kā efektīvi piemērot autortiesības. Bet reiz arī skatām tomēr, lai būtu ievērots līdzsvars, lai izlīdšanajā radošie darbi, produkti, tos varētu izmantot arī tomēr <clears throat> jaunu darbu radīšanā un stimulēšanā. Un nobeigumā vēlos uzsvērt, ka Slovāku prezidentūrai ir ļoti svarīga mūsu sadarbība, jo visi izaicinājumi, ar ko mēs saskaramies, ir vērsti tomēr arī uz to, lai mēs pārvarētu ierobežojumus un stimulētu radošās industrijas. Un norādīja, ka radošām industrijām ir savu būtisku loma gan nacionālajās ekonomikās, gan Eiropas saimnībās kopumā. Tādējādi apliecinot, ka Kultūra nekalpo tikai valsts un iedzīvotāja identitātes nostiprināšanā, bet arī tās labklājības nostiprināšanā. Paldies! Paldies! Turpinām. Un arī te ir uh, jāatsaucās to, ko teica Slovākijas pārstāvis par to, ka autori ir mūsu kroņa dārgu, dārgakmeņi. Uh, Tad arī ļoti svarīgi nodrošināt arī padomis atbalstu, lai būtu adekvāts līdzfinansējums gan radošai Eiropai un atkal finansējums Eiropas kultūras mantojuma gadam kas balstot, izskatās, ka pagaidām tikai komisija piedāvā krietījos Eiropas fondus, bet tie jau ir nepietiekami. Līdz ar to ir ļoti svarīgs jūsu atbalsts un paldies par jūsu runu. Un tagad Mārtiņa Rēkēts kundze no komisijas, lūdzu. Merci beaucoup, madame, madame. Paldies, paldies, priekšsādātāji. Godātie deputāti, Eiropas parlamenta deputāti, dalībvalsts parlamenta deputāti. Man vienmēr prieks un gods piedalīties šādās starpparlamentārās sesijās un debatēs. Jau arī uzrunā priekšsādā Kostkundze un arī uh, kolēģis no Slovākijas uzsvēra ļoti plašo spektru, kurā mēs darbojamies. Ļaut man varbūt runāt precīzi par atsevišķiem punktiem. Uzklausot oficiālo varbūt mūsu tādu mm, diskursu, īpaši arī skatot, ko teicis priekšsēdētājs Junkers, mēs redzam, ka tiešām šī brīnišķīgā metafora par autoriem, kas ir mūsu kroņa dārgumi, uh, Nu, tas apliecina tomēr tas, ka Eiropā ļoti nozīmīgi izturās pret uh, autoriem. Un Silvijas Koskundze arī teica to, un uh, es arī vēlos runāt turpmāk par nākotni. Kas ir šīs izmaiņas, kas mūs sagaida? Jo, ja mēs tiešām mēs vēlamies uzrunāt Eiropas iedzīvotājus, un lai mēs uzrunātu emocionāli un viņu sirdis, mēs nevaram visu laiku runāt tikai par naudu un dažādu veidu sarežģījumiem. Mums ir jāspēj uzrunāt Eiropiešus citādāk. Tādēļ, atgriežoties tieši pie mūsu svarīgākajām vērtībām, nu lūk, tieši tas ir, ko mēs spējam caur kultūru. Es tiešām ticu tam, un tādā ziņā es varu teikt, ka esmu pat laimīgākā ģenerāla direktore visā komisijas ģenerāla direktorāta sarakstā, jo es esmu Tāks atbild arī par Erasmus programmu, Erasmus Plus programmu, un mēs redzam, ka tas lieliski darbojas un tam ir ļoti skaisti rezultāti. Bet par to runāsim vēlāk. Um, par dažām vēl citām lietām. Priekšsēdētāji norādīja, un es arī vēlētos atsaukties uz viņu, uz aktualitātēm. Šodien aktualitāte tāda, ka mēs neredzam vairs kultūru atraut kā kādu nocevišķu noslēgt zonu, bet gan kā caurvīju tēmu visam Un mēs vēlāk skatīsim arī LR kungs sagatavot arī prezentāciju par radošām industrijām. Un tas tomēr ir tāds liels sasniegums un jauninājums visā Eiropā, kur mēs redzam, ka radošās industrijas nostājas līdztekus tradicionālajām ekonomikām un nozarēm. Mēs zinām, ka parasti mēs sakām, ka, nu, ekonomika paēdina cilvēkus, bet vienkārši cilvēkiem nepieciešama arī kāda visvērtība, lai nebūtu jādzīvo no maizes vien. Un līdz to Morgano kungs un arī Elē kungs, ar ko es tikos, viņi tiešām ir spējuši atspoguļot ļoti precīzi radošo industriju lomu. Uh, Ja mēs vēlamies uzskaitīt visa veida programmas un darbības, kas ir Eiropas komisijā un vispār Eiropas Savienībā šobrīd spēkā, es to visu neuzskaitīšu, tas, manuprāt, būtu jums nevietā šoreiz, tas arī kavēt vienkārši jūs laiku, tas ir citur pieejama informācija, bet vēlētos varbūt pievērsties vienu konkrētam jautājumam. Digitālā darbkārtība, digital agenda. Um, te ir ļoti svarīgi saprast, mums jāpanāk autori saņem pienācīgu, taisnīgu atalgojumu. Mēs nevaram, protams, nodrošināt simtprocentīgu sistēmu, bet tad, kad mēs spēļām pirmo digitālo paketi, mm, šīs platformas ideja varbūt nebija pat labākā ideja visiem. Un Šefčovičs kungs un es pat arī cīnījāmies tieši par to, lai šo platformu nemēģinātu kaut kā pārprast, uh, kā vienkārši tādu apmaiņas informācijas apmaiņas vietu, bet ka tas tiešām dod tādu pievienoto vērtību. Un šī platforma, protams, ir ļoti mainījusies un attīstījusies, ja salīdzinām ar sākotnējo plānu, un es domāju, tā būs mūzīgs iegūms. Piemēram, mūzikas nozare ir visvairāk piedzīvos pārmaiņas digitālajā laikmetā. Uh, Savukārt tieši tieskais ietvers ir vismazāk mainījies. Un tāpēc arī mēs runājam šeit Eiropas parlamentā ar Kostas kundzi, kādā veidā var piedāvāt pilotu projektu uh, par tieši muzikas tiesību un autotiesību sakārtošanu. Tas vēl nav uzsākts šis projekts, bet mēs pie tā strādājam, jo gan, manuprāt, muzikas uh, nozare ir veiksmīgi pārvērsi šo digitalizāciju, piedāvājot legāls veids, kā iegādāties muziku internetā. Bet varbūt, ka ne jau viss detaļas mums šodien būtu īstais laiks tā pārnāt, bet vairāk es īstenībā esmu ieradušies sevi uzklausīt jūsu jautājumus un bažas un atbildēt uz tiem vēlāk. Tad. Paldies! Lielas paldies! Paldies jā, arī par jūsu sacīto, arī par kopīgo uh, projektu stiprināšanu aktivitātēm, kas arī labāk koordinē kultūru un ekonomiku. Un tagad, kā organizēsim darbu, kā jūs zināt, tad ir divi tematiskie grupi, eh, divas tematiskās grupas, divi paneļi. Vairāki parlamentārieši vēlas izteikties. Vispirms runāsim par uh, kultūrālo sektoru, uh, strateģisko veicināšanu. Uzstāsies Vincents Lepāšs no Valonijas, kurš nāks klajā ar savu pieredzi par radošo kultūru stratēģijām. Jums būs piecas minūtes, un tad būs pirmais panelis. Tātad te mē, tāpēc tam runās trīs parlamentārieši. Patriks Blošs, kas ir no Francijas, no Francijas parlamenta Nacionālās asamblējas 5 minūtes. Tad arī mums īpaši cilvēks Edīte Strela, kas bija savulaik arī Eiros parlamenta deputāte. Viņa uzstāsies tagad Portugāļu parlamentu vārdā un Luigi Morgano kurš ir eh, referents darbā pie ziņojuma par uh, saskanīgu Eiropas Savienības politiku, kultūrālām radošām industrijām. Es aicinu visus izteikties ne vairāk kā piecas minūtes, citādi man nāksies izmantot šo uh, nejauko āmuru, ko man nepatīk izmantot, nu, sitīšu nevis pie jums, bet uz galda jo, nu, citādi visi nevarēs izteikties. Tādēļ nekavējoties arī došu vārdu Lepāža kungam. Pēc viņa uzstāšanās eh, tad varēs brīvi izteikties cilvēki, kuri vēlēsies, un pēc tam trīs nākamie runātāji. Lūk, jā, ievērosim laiku, lūdzu. Lepāža kungs. Abu la paroli. Bonjour. <laughs> Scusate, è laggiù. <laughs> allora, gli esperti sono tutti là. Eksperti atrodas pa labi. Uh, merci, madame la prezidente. Ja, paldies, priekšsādātāji. Dāmas un kungi, deputāti. Es, protams, mēģināšu arī izteikties īsi un kodolīgi. Tas, protams, nebūs gan viegls uzdevums, bet nu mēģināšu. Tad es runāšu par radošo Valoniju kur mēs uzsākam 2010. gadā, tieši uzsverot uh, saiknes starp radošumu un ekonomiku un uh, tās lomu plašākā valoņu sabiedrībā. Šī programma tika novērtēta ļoti atzinīgi. Es neuzskaitīšu visus atsevišķos varbūt argumentus, un jums ir piemēri jūs dokumentu mapēs šī prezentācija, un tur ir uzskaitīts vēl ļoti precīzi rādītāji šai programmai. Uh, Bet es vēlos īpaši uzsvērt, ka te nav runa tikai par to, ka mēs kaut kādā atbalstām radošās industrijas, bet ka tās pašas kļūst par atbalstu arī, at, lai veicinātu citu sektoru nozaru attīstību. Un, ja mēs tādu skatāmies, es izlaižu varbūt šo slaidu par konkrētajiem rezultātiem, bet jums ir tie uzreiz redzami, tad mēs runājam par sabiedrības vispārēju izpratni, par konkrētajiem produktiem un pakalpojumiem, kas tika palaist tirgu, un par atbalstu, kas tika iztenots. Tad mēs tiešām vēlamies vairāk akcentu likt uz ekonomiskiem rādītājiem. Šī programma es vēlos tieši uzsvērt šeit Eiropas parlamenta ietvaros, ka to novērtēja Eiropas komisija, Eukol ietveros kā vienu no paraugu programmām, kas spēj nodrošināt arī šeit šo savienību starp industriju, radošām industrijām un ekonomiku, un tieši izcēlu šo 12. gadā. Un vēlāk arī mēs runājam par tālāku attīstību un Eiropas parlamentu, arī kā varētu šo mūsu pieredzi iekļaut vispār Eiropas pieredzē. Tad mēs arī saņēmām šo jauno European Creative District, apzīmējumu, un mēs tikām izcelt kā paraugs. Tas bija liels pagodinājums mums. Tad mēs iznam arī pilotu projektu, par kuru runāšu arī vēlāk, un ja arī trīkst, arī tieši uzsvēršu darbu, ko esam iznoši sadarbību arī ar citām valstīm, citiem reģioniem radošo industriju alianses ietvaros. Te ļoti svarīgi uzsvērt vienu kopīgo punktu. Tātad radošās industrijas neiekļaus tikai tādā ekonomiskā ietverā, bet faktiski viņas jau ir daļa no ekonomikas. Un tam ir vistiešākā ietekme arī uz citām ekonomikas nozarēm. Jo Tas, ko saražo, piedāvā produkts un pakalpojums radošās industrijas, ir interesanti arī citām ekonomikas nozarēm, un viņi tos ir gatavi pirkt. Tad tur nav runa tikai par kaut kādām subsīdijām, bet par reālu ekonomisko uh, saražoto vērtību. Un lūk, mūsu tieši mērogā, mūsu piedāvātie radošie pakalpojumi un produkti tiek integrēti kā ieguldījums arī plašākajā Valonijas reģiona produktu klāstā. Un mēs, piemēram, kā sādāk reģions, esam ļoti, at, mums ir pazīstama attīstīta farmācijas nozare, arī lauksamniecība un citas nozares, kas ir ļoti veiksmīgi pārņemuši ar radošo industriju piedāvātos produktus. 11% it kā neliekas, ka ir daudz, bet īstenībā tas ir nozīmīgs skaits piedāvāto produktu Nu, es varētu runāt arī par precīzākiem produktiem, bet varbūt šoreiz to izlaidīšu. Tālāk mēs runājam par šo pārneses efektu, kā radošās industrijas arī tiešā veidā ietekmē ekonomiku. Šī pārnese nozīmē to, ka citas nozares ir gatavas mācīties un pārņemt radošu industriju pieredzi, un līdz ar to ir ieguvējis. Es te neizpildīšu detaļās, savādāk es zaudēšu laiku, bet te ir netiešā ietekme arī, kas nozīmē vispār arī tādu Valonijas reģiona atpazīstamību un pievilcības kāpināšanu. Radošā industrija līdz to sekmē arī citu ekonomikas nozaru atpazīstamību un uh, spēju nu, veicināt viņu ekonomisko vērtību beidzot īpaši tādu klāsteru veidošanu, piesaistot jaunās tehnoloģijas, digitālos instrumentus, arī sasaistot tos ar kultūras produktiem. Tas tad ir analītiski. Pēc tam, ja mēs skatām arī uz citām dimensijām, šo radošumu un cits nozares mēs spējam piedāvāt arī kā apvienotā programma Un uh, jautājums ir, kā tad mēs veidām šādu veselu saucamu ekosistēmu, kas uh, ir orientēta uz konkrētiem rezultātiem. Un lūk, šeit es vēlos uzsvērt grāmatu, man tagad ir viens eksemplārs, bet es atsaukšos uz to pieejamību internetā, kur jūs varat to leplādēt PDF formātā, kur ir apkopoti mūsu projekta rezultāti. Projekts tika pabeigts 2015 gadā. Tātad mēs runājam arī te, kur es uzsveru, tātad ciešā saiknes starp radošām industrijām un tradicionām industrijām. Protams, ka ļoti svarīgi norisināt piekļuvi finansējumam. Šis bija pri nozīmīgs priekšnosacījums, ko veic arī nu, mēs no arī valdības puses strādājot pie bankām, lai viņi saprot, ka radošās industrijas tomēr ir pelnījušas arī atbalstu. Uh, un viņām var uzticēties, un tālāk veidojam šos klāsterus arī ar tradicionālām ekonomikas nozarēm. Jautājums ir, protams, kā tad to visu pie, panākt. Nu, mēs daudz strādājam arī ar medijiem, kas arī runā par dizainu lomu, par radošumu lomu. Protams, zinu, ka man ir tikai šeit 5 minūtes, bet es vēlētos arī varbūt vēlāk jums vēl papildus sniegt dažus varbūt piemērus Paldies! Jā, jums izdevās 600 minūtes vai kas līdzīgs, tas nav vienkārši, bet tagad uzreiz vēlos dotu vārdu Kolēģiem, kuri vēlas izteikties, lūdzu aizpildiet runas pieteikšanas anketu un tad to nododiet mm, cilvēkam te zāles priekšā. Vispirms Patriks Blošs, no Francijas. Lūdzu. Madame la Présidente, chers collègues. Cienītā priekšsādātājs kundze, dargie kolēģi, dāmas un kungi, esmu ļoti gandarīts par iespēju šeit, Francijas asamblējas vārdā, sniegt savu prezentāciju, eh, jo mm, Esmu sadarbojies ar Bundestāgu un es zinu, cik eh, ļoti dinamizējošas un bagātinošas šādas diskusijas ir. Cienītā priekšsēdētāja Kostas kundze, kā 2005. gadā UNESCO konvencijā jau bija teikts par kultūras darbu veicināšanu Eiropā, un Eiropas Savienība ir to parakstījusi, e, e, kultūras politikas um, pamatnostādes ir vērstas uz to, lai veicinātu uh, darbus un to atbalstu, bet tās nav preces un tām ir savs īpašais raksturs, kas pilnībā pamato īpašos tiesību noteikumus, kas uz tiem attiecas, un arī adaptētu un aizsargājošu stratēģiju iesviešanu, lai nodrošinātu to ilgspēju un attīstību. Francija, un tā nav vienīgā valsts, vienmēr ir aizstāvējuši šo koncepciju Eiropas Savienībā, un tāpēc tā vienmēr ir ļoti modri mm, aizstāvējusi savas pozīcijas attiecībā uz komisijas priekšlikumu par mēdījiem vai arī autortiesībām, vai arī par transatlantisko investīciju un tirzniecības līgumu. Uh, Francijā pēdējos gados ir bijusi stratēģija, lai atbalstītu kultūru, un e, tā tagad ir arvien vairāk piešķīrumu, un nu, tā balstās uz vispārējais intereses principiem, kas ir 2016. gada 7. jūlija likumā e, paredzēts. Un tur ir paredzēta daudzveidība, dažādība, e, tuvums cilvēkiem, Visu pirms eh, dažādība gan pašiem autoriem, māksliniekiem un eh, likums, par kuru mēs eh, nobalsojām, tur mm, ir runa par māksliniecisko brīvību un tagad mm, tie ir balsti, lai mm, cīnītos pret kādiem cenzūras centieniem vai tam līdzīgi. Un tāpat arī uh, šis likums ir vērsts uz to, lai pastiprinātu mākslinieku tiesības un autorus eh, un arī eh, ņemot vērā jaunos eh, digitālās iespējas. 2015. gadā mums arī bija jautājums par šiem pagaidu darbiniekiem, un, kas arī strādā un ņemam vērā viņu darba specifiku. Tāpat arī dažādība publikai. Uh, Un, um, nu, mēs ņemam vērā arī terora draudus, un mēs cenšamies um, izmantot uh, mākslas un kultūras izglītību un atbalstīt arī amatieru darbību. Tāpat ir jāveicina uh, tās politikas, uh, kas cenšas apgūt jaunu publiku kultūras iestādēs, Un reizēm ir eh, zināmas grūtības piekļuvai kultūrai at, atšķirībā no eh, kultūras eh, slāņa. Un tālāk par to, cik ērtas ir kultūras piekļuves vietas, it īpaši, ja domājam par lauku rajoniem, un ir būtiski pūliņi ieguldīti tam, lai būtu pietiekamas kultūras iespējas un tiktu ņemta vērā uh, Mm, pilsoņu eh, tradīcijas un arī dzīves ritms. Un tāpat ir jādomā arī par eh, radošo industriju un kultūras industriju attīstību, lai atbalstītu šīs, šos uzņēmumus, kuri saskarās ar eh, sīvu starptautisku mm, konkurenci. Francija ir īstenojusi mm, mehānismus attiecībā uz kīnu, audiovizuālo mākslu, teātri, mūziku un tam līdzīgi. Tāpat esam paredzējuši arī nodokļu kredītu, lai veicinātu filmu uzņemšanu Francijā, veidotu videospēles un tam līdzīgi. Un mēs e, nepārprotami redzam rezultātus. Kultūra ir kļuvusi par nepārprotam ekonomiskās izaugsmes faktoru. Veicināt mākslas un kultūras sektorus vispirms nozīmē atvieglot mm, kustību, veicināt dinamiku, palīdzēt veidot mm, saiknes, mm, ieinteresētību un tiek skarta un aizkustināta visa veida publika, pat arī tāda, kas atrodas tālāk no kultūras. Un esmu pārliecināts, ka līdzīgi uzskati mums ir visiem šeit. Un, uh, Mm, nu, te es atgādināšu Eiropas kultūras un mākslas alianses aicinājumu kultūru likt Eiropas projektu centrā. Paldies par uzmanību! Grazie davvero di questo contributo. Paldies! Arī apsveicu jūs ar šo jauno likumu, kas tiešām ļoti interesants. Un Varbūt arī varētu izplatīt šo materiālu. Kolēģiem arī izdalīsim. Un tagad vārds Edītai Estrellai. Esi sveicināta. Kultūras komitejas priekšstādātāja Portugāles parlamentā lūdzu. Senjora prezidenti, kar... Paldies priekšstādātājiem. Dārgie kolēģi un draugi, Kostas kundze. Uh, Es eh, vēlētos eh, mm, atzīties, ka esmu visai aizkustinota atrasties eh, šeit atkal parlamentā, kur ar biju strādājusi desmit gadus, un ar lepnumu atgriežos šeit, pārstāvot savu valsti. Un mūsu gadījumā te ir tiešām bijis paraugs investīciju ziņā un attīstības izveidē, balstoties uz zinātni. Uh, un attīstot kultūru un inovācijas. Un šāda stratēģija lielā mērā ir veicinājusi to, ka Portugāle ir varējusi palielināt savu eksportu un būt konkurētspējīga starptautiskā mērogā. Un tāpēc Portugālē kultūras un radošais sektors ir trešajā vietā pēc ieguldījuma lieluma IKP mm, līmenī, pēc pārtikas un dzērieniem. Uh, Un kultūra rada e, produktus un sabiedrība e, piešķirtiem vērtību, kā jau patērētāji, un cilvēki meklē dažādus produktus, viņi meklē kvalitatīvus produktus, un Eiropa ir atvērusi savas durvis Āzijas zēmu cenu produktiem, un tas ietekmēja uh, tekstilu rūpniecību, bet ir uzņēmumi, kas saprot, ka viņi nevar konkurēt ar zemas cenas eh, darba spēku, spēja pārveidot savu produkcijas veidu, liekot akcentu uz dizainu un ir guvuši panākumus eh, gan eh, mēbeļu ražošanā, tekstilu rūpniecībā, uh, apavu ražošanā, un uh, Portugāles uh, gadījumā ir izdevies iegūt prestižu arī starptautiskā līmenī. Un jāuzsver, kāpēc Itālijas apaviem, Portugāles apavī ir otri dārgākie pasaulē. Un, mm, š, Portugāles dizains ir iekarojis gan Holivudu, gan arī Eiropas tirgu. Un mēs izcēlām kultūrus um, publiskās telpās un uh, Tāpat arī jāizceļ eh, arhitektūra. Portugāles arhitekti ir eh, guvuši panākumus starptautiskā mērogā, kas ir ekvivalenti Nobela prēmijai. Mums ir divi pārstāvi, kas ir mm, eh, labi zināmi starptautiski. Radošais sektors ir nozare, kas attīstās, kas var radīt darba vietas ar pievienoto vērtību precēm un pakalpojumiem. Uh, Un eh, tas eh, parāda sev līdzi arī citus tradicionālākus sektorus. Un tur ir tāda jauna konkurences paradigma, eh, kura kultūra, kultūrai pievienojama zināšanas, un kultūra ir demokrātijas pamat pīlārs, tāpat arī identitātes pīlārs un valsts attīstības ass. Un pavisam nesen tikai mēs sākām atzīt un izcelt uh, šī sektora sociāla-ekonomiskos sasniegumus, piemēram, Bilbao Guggenheim muzejs, kas eh, starptautiskā plāksnē izcēla šo pilsētu, un te mēs arī redzam, kāda ietekme šim sektoram var būt. Jo vairāk tika domāts, ka kultūra ir mm, nozare, kur ir jātērē, nevis kas var arī pelnīt naudu. Un, Mums izdevās arī izpildīt konstitūcijā prasīto, ka jābūt demokrātiskai pieejai kultūras radītajiem produktiem, un tāpēc arī ir pieeja muzejiem nodrošināta bez maksas noteiktāms dienās, tāpat arī atlaides jauniešiem un citām grupām, un tā mums ir pastāvīga prioritāte. Un nesen Portugāla arī pieņēma vēl pasākumus, lai uh, veicinātu kultūras attīstību, atjaunojām kultūras ministriju, integrējām mēdījus kultūras jomā, izcēlām mākslinieka statusu un arī uh, aizstāvam tās profesijas, kur ir īsa karjera, piemēram, dejotāji, un tāpat arī um, šī zemes digitālā televīzija uh, ļauj nodrošināt vairāk kanālu un arī izplatīt pa tiem kultūru ir izveidota tāda karte plus kultūra, ko uzņēmumi dod saviem darbiniekiem, lai viņi var nākt uz, uz dažādiem uzvedumiem, iegādāties grāmatas un tas tiek uzskatīts kā mecenātisms no viedokļu no nodokļu viedokļa. Un no 14. līdz 20. gada tiek piedāvāts palielināt budžetu kultūras un radošajiem produktiem. Un tas arī saskan ar 2020. gada stratēģijas prioritātēm, jo investīcijas kultūras un radošajā jomā veicina viedas, ilgspējīgas un iekļaujošas izaugsmas mērķus un mm, visu beidzot rekomendācija. Eiropas Savienībai ir jāspēlē aktīva loma kultūras atbalstam. Un tāpat arī jāizsargā kultūras un valodas mantojums Eiropā, respektējot daudzvalodību un dažādo kultūru esamību dalību valstīs. Un šeit ir jāņem vērā nepieciešamība arī pielāgot kultūras un mākslas sektorus digitalizācijai un globalizācijai. Uh, lai eh, jauniem, jaunai publikai būtu iespēja piekļūt šim saturam. Daudz laime, paldies liels! Par arī šo izaicinājumu ļoti interesanta ir arī eh, šī eh, kultūras industrija, kas ļoti svarīgi ir attīstījusies arī Portugālē. Paldies! Un Tagad vārds arī Morgan kungam, Morgana kungam. Piecas minūtes, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos vienkārši vēlos runāt arī par mūsu kultūras projektu paziņojumu. Kādi ir galvenie punkti un politiskā nozīmība? Vispirms Jā, mēs balstamies uz datiem, lai izstrādātu šo referentu projektu un pēc tam piedāvātu arī iespējami um, šo definīciju par to, kā te darbojas fondi, kā var piekļūt šiem fondiem, uh, izvairoties no dažādām interpretīvām problēmām, kas var uh, radīt liekas problēmas. Nu, mērķis, kāds ir politiskais mērķis šim priekšlikumam? Kopā ar kultūras komiteju, rūpniecības komiteju ir sēkojuši. Desmitā gadā ir pieņemta zaļā grāmata. Tagad ir jāiet tālāk ir ievērojami jāpalielina kvalitāte, jāicina Eiropas komisija izstrādāt rūpniecības politiku, kas ir ilgtermiņa un saskanīga, lai tā attiektos arī uz kultūras industriju, tā ir jāveicina, īstenojot strateģiskos politikas un jānosaka arī Eiropas Savienības politiku prioritātēs. Tādēļ, ka kultūra un radošums ir Eiropas galvenais uh, avots, izēja materiāls un arī digitālajā pārējā kultūra un radošums arī aizstāja tradicionālos uh, kultūras ražošanas uh, un radošuma elementus. Ratošana un kultūras industrija ir nepieciešamais instruments, lai veicinātu valodas kultūras daudzveidību, kā arī stiprinātu reģionālo identitāti Eiropā, kā arī nodotu kultūras uh, mantojumu nākamajām paudzēm. Tajā pat laikā ir arī ļoti svarīgi sociālajiem un ekonomiskajai attīstībai Eiropas Savienībā ņemt vērā uh, investīcijas um, izaugsmai un Eiropas Savienības nodarbinātība. Inovācijas arī citās nozerēs, turisms, tehnoloģija, digitālās tehnoloģijas, tam visam ir arī savs ieguldījums kultūrai. Tad arī uh, Tas spēlē ļoti svarīgu lomu Eiropas kultūras diplomātijā, lai veicinātu divpusējas attiecības eh, valstu savā starpā šeit Eiropā vai trešajām valstī, lai palielinātu savstarpēju uzticību. Tas uzlabo tā saucamo Eiropas maigo varu, soft power kur no nu, Eiropa jau ir zināma, kā tā ir liels lagmens kultūras radošam jomā, un tas palīdz uzlabot mūsu attiecības ar citiem pasaulē. Tad arī uh, Mums ir ļoti konkrēts priekšlikums, konkrēta atbilde arī ar kultūras starpniecību uz bezdarba krīzi, kas īpaši skar jauniešus. Liela daļa kolēģu atbalsta arī valstis un arī Eiropas komisija piekrīt tam, kā bezdarba jautājums ir viens no svarīgākajiem izaicinājumiem Eiropā un katrai Eiropas Savienības politikai ir jātiek izstrādātai tā, lai radītu darba vietas. Šī kultūras industrija nodarbina 12 tūkstoši strādājošos, tie ir 7,5% Eiropas darba roku Un um, arī tiek radot 55 miljardi papildus uh, ienākumi. Pēc tam, protams, mēs varam runāt, vai tas ir vairāk vai mazāk, bet nu, šis ir vidējais rādītājs, kas, manuprāt, ir ļoti uzticams. Tālāk Eiropas reindustrializācija arī ļoti dārga uh, tēma komisijai un padomēji. Eh, šī reindustrializācija var eh, īstenoties, ja tiek īstenot šīs kultūras pro, eh, programmas un politikas, jo te ir ļoti daudz dažādi jautājumi, kas ir saistīti ar izaugsmi, attiecībām starp investīcijām, projektiem, kā arī citām industriju nozarēm, piemēram, digitālā sfērā, mazumtirdzniecība, turisms, vēl viens svarīgs tēmu loks mums arī ir vēl viens uh, ļoti svarīgs uh, skaitlis, ka tieši kultūras nozarē visvairāk strādā jauniešu. Un tas ir ļoti uh, interesants uh, skaitlis, uh, interesants uh, piemērs. Tas ir 2,5 reizes vairāk nekā, piemēram, automobīļu nozarē un vairāk nekā ķīmijas nozarē. Un arī divreiz vairāk, protams, nekā tas ir apdrošināšanas un banku nozarē. Kultūras industrijā galvenokārt strādā mazās, mazie uzņēmumi, mikro uzņēmumi ar ļoti maz strādājošiem. Jo, nu, te mēs tagad runājam tiešām par uh, šo uh, mugurkaulu, kas tur kultūras industriju. Mums arī ir jāņem vērā šī situācija un tas, ka 90% no strādājošajiem kultūras radošajā industrijā um, tad ir uzņēmumi, kur ir mazāk nekā 9 strādājošie. par krīzi pēc 2008. gada. Te ir jautājums par e, apmācību un izglītību, un tas jau arī tika izcelts iepriekš. Te ir svarīgi arī šī definīcija, ka priekšlikums ir noteikti skaidrus parametrus, lai varētu pareizi interpretēt e, skaitļus. Īpaši vēlos izcelt arī, ka uh, te nevajadzētu nodarīt kaitējumu arī tradicionālajām uh, nozerēm, muzeji, festivāli, kino. Viņiem visiem ir jāsaņem uh, finanšu fondi, lai varētu nodrošināt šo attīstību. Bet ir arī uh, jāstiprina politikas un arī mm, īpašumtiesības un cīņa pret kontrabandu. Šī politika, kuras mērķis ir veicināt profesionālo apmācību, kā tas notiek arī uh, mūdas nozarē un tā tālāk. Un nu, nākamreiz runāsim par finansējumu. Labi, paldies! Nu, jūs redzat, ka šis darba lauks ir ļoti plašs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 Paldies arī uh, runātājiem par prezentācijām. Radošums, nu to nevar tikai veicināt politikas. Jāparedz iespēja arī domāt ārpus tradicionālajiem ietvariem. Piemēram, par mūziku runājot. mēs īstenojām kādu projektu, kuru varējām finansēt, pat ja sākotnēji tas tika attīstīts, nu, pretēji noteiktajiem mūzikas gaumei. Tad ir arī vēl citi piemēri. Arī ve vecie šie mākslas darbu izplatīšanas veidi. Uh, tos finansē ar valsts naudu, bet, nu, tas um, neveicina šīs transversālās aktivitātes. Tādēļ arī jautājums viesiem, ekspertiem, kā jūs varat nodrošināt uh, efektīvas likumdošanas īstenošanu, pieņemšanu, lai atbalstītu arī mazākos rado, uh, radītājus, autors. Priekšētāji, jā, ļoti labs jautājums. Paldies! Atbildēsim tālāk visi kopā. No Itālijas tagad uh, parlamentārietis. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir ļoti liels prieks uh, piedalīties šajā sanāksmē, ļoti, ļoti interesanta sanāksme. Vēlos pievērst jūs uzmanību divām, trim lietām. Mm, muzejām un pinakotājiem jākļūst par cita veida kultūras iestādēm. Šīs vietas vairs nevar būt vienkārši elitāras kultūras telpas, kur var uh, piekļūt tikai uh, dā, neliela sabiedrības daļa. Radošajā kultūrā jāparedz lielākā vieta inovācijām, tas satuvina cilvēkus Tas veicina eh, arī eh, vietējo sabiedrību eh, attīstību un ekonomisko izaugsmi. Tālāk šīs pamatstā, pamestās vietas arī tika runāts par industriālo arheoloģiju. Mums izdodas tiešām uh, arī radīt darba vietas tieši arheoloģijas nozarē, pārorganizējot šo sektoru pārorganizējot arī šīs pamestās vietas. Un uh, tad, uh, jā, nākotnē šīs vietas varētu kļūt par radošuma centru, uh, kur varētu būt jaunas iespējas un attīstība, un arī tur varētu nodarbināt vēl vairāk jauniešus. Un tad viens aicinājums. Tas, eh, kas tiek paveikts eh, Itālijas senātā, kas tika paveikts dažas nedēļas atpakaļ, vienprātīgi, gandrīz vienprātīgi tika apstiprināta darba kārtību valdībai, mhm valdība ir piekritus izmantojot atbilstīgos instrumentus, lai varētu arī privātās un valsts televīzijas veicināt arī kino nozars attīstību izveidot eh, filmu komisiju, tātad viss, kas tiek eh, šodien eh, kā, izņemts no televīzijas, lai to aizpildītu reklāmām. Tagad ir pieņemts tātad arī šis lēmums veicināt vairāk arī kino rādīšanu televīzijā. Nu, tagad Grieķijas pārstāvis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρος. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Par spīti ļoti sarežģītiem ekonomiskiem apstākļiem, ko piedzīvo tagad Grieķija, vēl neredzētās ekonomiskās krīzes kontekstā, Mēs tomēr mēģinam atbildēt uz uh, mūsu izaicinājumiem, veicināt kultūrālo, kultūras uh, attīstību un radošumu, balstoties uz sociālu kultūras politiku. Un tādējādi mēs arī uh, vēlamies stiprināt Eh, arī eh, sadarbību ar pilsonisko sabiedrību, ar vietējām, reģionālajām pašpārvaldēm. Šodien es vēlējos runāt par jauno uh, autoru situāciju Grieķijai. Tūkstošiem jauniešu, kas ir mākslinieki, ir autori, bet dzīvo ļoti sarežģītos apstākļos. Viņiem nav arī ēku un uh, vietu, kur strādāt, ne darbnīcu, lai viņi varētu arī prezentēt, piedāvāt savus uh, mākslas darbus. Te runa ir par mūziķiem, aktieriem, par uh, dažādām teātra grupām. Uh, mēs tomēr varētu izmantot arī vēsturiskās celtnes, eh, izmantot vecos eh, kinoteātrus vai noliktavas, kas netiek izmantoti. Mēs arī varētu atbalstīt eh, šo ekonomikas sektoru tad arī ir ļoti svarīgi Eiropas Savienība veicināt arī komunikācijas stratēģiju. Nu, tad būtu savu veidu tāda kultūras erasmus programma, kas mums sniegtu jaunas idejas. Bet nu, tādēļ eh, dalību valstīm pilnībā ir jāuzņemas sava loma, tāpat kā Eiropas parlamentam un nacionālajiem parlamentiem. Nu, tāpat arī reģionāliem vietēm pašpārvaldēm. Ļoti būtiski ir palielināt budžetu, vai uh, palielināt finansējumu Eiropas Savienība un finansējumu, kas tiek piešķirts tieši dažādām kultūras mākslas aktivitātēm. Paldies! Pateicos arī par šo pēdējo aicinājumu. Bārt Kārons, lūdzu no Beļģijas, eh, zaļo partiju. I'm sorry. Look, well. Paldies. ne nu, kāda ir mūsu pieredze, jā, radošās industrijas un investīcijas kultūrā mums ir vienmēr bijuši ļoti nozīmīgs jautājums. Un līdz šim mēs esam koncentrējušies uz ne, bezpējas nozari. Un šodien mēs it kā mēģinām pagriezt šo citā virzienā, norādīt, kā radošās industrijas un kultūra paši pelna naudu, bet mēs tam nedrīkstam piemirst, ka kultūras pamatā tomēr ir mākslā. Un māksla savā būtībā ir bezspēļņas parādība. Savukārt izniecība ir tieši vērsta uz peļņu. Un šīs lietas jau nav starp sevi izslēdzošas, un katrā ziņā varam parādīt arī jauns iegūms. Tomēr nedrīkstam arī aizmirst kultūras virsusdevumu un papildus lomu Gan Flandrijās reģionā, gan arī Niderlandē mēs šogad tieši esam lielās Frankfurtas grāmatu izstādes grāmatu gada tirgus, īpašie viesi, un tā ir lieliska iespēja mums uzsvērt mūsu literatūru, mūsu literātu darbu un norādīt, ka ir ļoti svarīgi ar vienodošanu pareizties, ko ietver, lai autori saņemt arī tiem pienācīgu atlīdzību un šādā veidā arī atbalstīt tur radošās industrijas turpmāk. Un visbeidzot, vēlos tiešām norādīt, mums ir jāizstāv radošās industrijas, bet jāsaprot, ka māksla un mākslinieki nav vienmēr ir orientēti uz peļņu un nevaram vienmēr to pieprasīt no viņiem. Tātad mums jāatbalsta radošās profesijas arī nākotnē. Paldies! Sorry, totally... Protams, ka mēs jums pilnībā piekrītam. Jā. Piekrītu, tā tad ir radošas kultūras nozare. Un mēs runājam arī par politiku, kurām ir šie divi aspekti - kultūra un ekonomika, bet kas ne, nekalpo vienu otrai, un ļoti svarīgi to arī precizēt. Un tagad vārds trim kolēģiem no Eiropas parlamenta. Gribu tikai noteikt, ka varbūt arī izsakieties, kad būs nākamie paneļi. Sandra Kamerēver no S&D, koordinātori kultūras komitē, lūdzu. Jā, vielen herzlichen dank. Paldies, paldies arī par um, līdzinējiem priekšlikumiem. Man būtu kolēģiem no nacionālajiem parlamentiem konkrēti jautājumi. Mēs visi ļoti labi, cerams, pazīstam Creative Europe programmu un vēlāk arī apzināmies ierobežotās iespējas jo īstenībā šo līdzekļu ir diezgan maz. Tas jau nav ir kaut kas tāds, kā mēs varētu saukt par eksorbitantām, milzīgām prasībām, kuras mēs varētu apmierināt. Eiropas parlamentā kultūras komiteja tiešām ir panāks to, ka nākošajā, šajā jaunajā plānošanas periodā, atskat buļnaču schēmā, arī varam piedāvāt jaunus līdzekļus no Eiropas sociālā fonda, lai panāktu arī atbalstu radošajām industrijām. Man interesē, cik lielā mērā tad dalībvalstis, kas ir tieši arī atbildīgs pār Eiropas struktūra fondu līdzekļu apgūšanu un iztvērēšanu, cik lielā mērā jūs esat izmantojuši šo papildus iespēju? Uzskat, ka tiešām šis solis, ko mēs panācām no sociālā fonda, koncentrējoties uz mākslinieku arī sociālajiem aspektiem, cīnoties arī sabiedrības svarīgiem sociālajiem jautājumiem, kā cīņa pret bezdarbu, un uh, sasaistot to ar radošām industrijām un māksliniekiem, tieši papildus tad iegūtu arī mākslinieki. Vai jūs esat uh, pamanījuši šādu iespēju un dalībvalstis arī to izmantojušas? Paldies! Varbūt, ka komisija īstenībā varētu sniegt atbildi par šo jautājumu. Jā, protams. Es domāju, protams, te būs arī laiks atbildēt uz šo jautājumu. Esam arī apkopoši daudz citus jautājumus. Un tā arī Helga Trepeles kundze, kas ir uh, mūsu komitejas vicepriekšsādātāja. Jā, paldies, es vēlētos atgriezties pie Junkera kunga uzrunas Viņš šajā uzrunā norādīja, ka mēs vēlamies attīstīt vienoto digitālo tirgu, un otrs puses, ka mums arī nepieciešams tiešām godīgas, uh, godīga atlīdzība māksliniekiem un skaidrs jāizdara tieskā vidē. Kādā veidā to izdarīt? Un tādēļ mums šis jautājums, kas ir uzdots, un tas ir aktuāls, pirmkārt ir jānodrošina skaidra, precīza definīcija, Discord digitālā platforma un ka runājam tikai par pieju, ar to ir nepietiek. Mēs zinām, ka e-komercijas, e-tiesniecības <clears throat> gadījumā direktīvā skaidrāk nāk, ka ja tur ir runa tikai par piekļuvi, tad viņi neatbild. Bet mēs norādām, ka tāds nevar nākotnē būt, jo šie piekļuvis platformu nodrošinātāji jau nav tikai kaut kā tālākie pa, nu, stapnieki, viņi ir reāli atbildīgi arī par saturu. Tādēļ mums ir jāpiedāvā ļoti precīza definīcija. Un vēlētu dzirdēt no komisijas, gan arī no jums, godātie deputāti no atceliem parlamentiem, vai kāds strādā pie šīs definīcijas un vai kāds to arī grib pateikt tātad par šo platformu lomu digitālā satura izplatīšanā. Jā, paldies. Šis ir, protams, ļoti jūtīgs jautājums un paldies, ka jūs to aktualizējāt. Labi, tā dosim vārdu mūsu paneļiem, panelistiem vai arī kā? Jā, es vēlējos arī rēģēt uz kā deputātu uzdoto jautājumu, kādā veidā mēs varam palīdzēt un skatīties uz šādu situāciju, kur mazais uzņēmums, mazs mākslinieks grib uzsākt savu uzņēmē darbību. Ir tā, mums ir šis um, mazo mākslinieku tīkls, uh, Un ziemeļ rietum Anglijā mums ir šāds tīkls, kas palīdz uh, iepazīties savstarpēji jauniem māksliniekiem un palīdz viņiem apgūt dažādus nosacījumus, uh, kā vispār organizēt savu uzņēmēju darbību. Mēs organizējam šādus seminārus un palīdzam katram saprast, kā labāk rīkoties, nezaudēt vērtīgo laiku, mēģinot saprast, kā vispār aizpildīt daudz veidlapas. Uh, Un līdz ar to katrs jūtas, ka viņam ir kāda aizmugure un atbalsts, kur paprasīt un var apgūt jaunas svarīgas, svarīgas lietas. Un līdz to nav šāda izolācija, ko nereti individuālajie mākslinieki piedzīvo. Tas īpaši svarīgi arī, protams, ka mēs piedām tādā arī uh, lau, lauku teritoriju cilvēkiem, kas nedzīvo pilsētvidē. Tad mēs piedām arī alternatīvas biznesa modeļus, kā piemēram sadarbības ar kooperatīviem, uh, un sociālie uzņēmumi. Tad eh, papildus arī jautājums par ēku, kas ir atstāts tukšas izmantošanu. Mums ir jāspēj piedāvāt jaunas programmas. Mākslinieku vadmatīvs ir radīž, radošums. Viņi vēlas vienmēr radīt. Un mēs varam varbūt sniegt palīdzīgu roku, ļaujot izmantot zināmas resursus, kas jau ir pieejami mākslinieki tos nereti pārvērš pilnīgi par citu jaunu vērtību. Daudzās situācijas pilsētās ir tādas vecas industriālas rūpnieciskās ēkas, kas vairs īsti netiek izmantotas, un tur vajadzētu arī piedāvāt kādu jaunu politiku, kas ļautu arī māksliniekiem tās izmantot. Paldies! Paldies! Tagad pārējām pie otrai, otra paneļa. tad uh, e, e, kolēģis dosies uz attīstības komiteju, tādēļ vispirms es došu vārdu Bogdan Venta kungam, kurš strādā pie lieliska ziņojuma par Eiropas e, filmām digitālajā ērā. Tātad pēc tam Hedi Pūrges kundze no Igaunijas. Florīns Aleksandrs Aleks no Rumānijas un Herlīna Gundelaks, Gundelaks kundze no Vācijas. Bundestāga lūdzu vispirms Bogdans. Uh, ja, paldies. Es savulaik arī darbojos, arī jau Eiropas parlamentā, un arī tieši radīju, rakstīju ziņojumu par Eiropas filmu nākotni. Un mēs arī ņemam vērā Nacionālo parlamentu ierosinājumus. Un arī šodien es vēlētos tā turpināt. Šodien savukārt esmu ēnu referents tieši radošās Eiropas jautājumos. Un es pārstāvu Eiropas tautas partiju. Mēs tātad runājam par radošās nozares vispārējo lomu un attīstību. Radošās nozares vadmotīvs ir radošums. Un Jautājums ir, protams, kā mēs varam izmantot vēl labāk, vēl plašāk šo neizsmeļamo atjaunamo energoresursu, ja tā varam teikt. Mums Eiropā ir ļoti bagāta kultūra, mums ir ļoti spēcīgs kultūras mantojums, kas mums ir jāaizsargā. 90. gados Eiropas Savienība piedzīvoja radošumu, tādu pacēlumu, tika nodibināts jauni, jauni uzņēmumi, radoši uzņēmumi un radīja jaunas darbvietas. Tiešā veidā tas ir, ir saistīts ar mūsu daudzveidību. Ja mēs tālāk saskat, sasaistām to arī ar IT tehnoloģijām, tad mēs redzam arī iegumu visai Eiropai. Mums tādēļ ir jāveicina arī turpmāk radošums, autora darbība un šādu radošo uzņēmumu darbību visos līmeņos. Un tāpēc ir nepieciešams arī regulāras konsultācijas ar nozars pārstāvjiem. Tas ir jāizteno tiešām regulāri, ir jāuzdraugo šī nozare kas ļautu līdz to arī atcelt dažādreiz šķēršus kavēkļus, kas kavē mobilitāti un jānodrošina radošo nozaru attīstību visos līmeņos. Eiropas Savienībai jāsniedz atbalsts, gan ar to saprotot, ka nodrošinām šīs pārmaiņas, pielāgoties pārmaiņām, kas notiek Eiropas Savienībā, piemēram, um, izmaiņas nodokļu sistēmā lai varētu līdz to arī finansēt zināmas iniciatīvas, piesaistot arī Eiropas investīciju bankas finansējumu. Tālāk arī starp nozerēm mums ir jāspēj piedāvāt finanšu atvieglojumi un tad godīga nodokļu sistēma. Tālāk par digitālo revolūciju. Morgans kungs jau par to runāja. Ar to saistās liels cerības, un reizē mēs redzam, ka tas tieši nu, piespiež pie sienas tagad kultūras nozari. Ir daudz neskaidri jautājumi. Autotiesības un atlīdzība, kā godīgi to panākt un sadalīt, mums ir jāspēj nodrošināt šis tieskais ietvars, lai arī varētu to turpmāk to baudīt un arī nodrošināt izglītības attīstību un piedāvāt augstsvērtīgus produktus. Kultūras lomai ir jānodrošina piekļuve tehnoloģijām. Vienlaikus mums jānorošina aizsardzība pret lieliem starptautiskiem uzņēmumiem, kas pārdod kultūru par uh, dempinga cenām. Mums ir jāspēj sadarboties ar dalībvalstīm, lai risinātu šos lielos izaicinājumus. Paldies! Paldies! Bogdan! Tagad vārds Haidī Purgas kundzei kas strādā Igaunijas parlamentā kultūras izglītības komitejā. Okay, please. Please, take the floor. Microphone, microphone, please. Sorry. <laughs> Here. Good. Paldies. Jā, labdien, man sauc Heigija Purka, un es tieši pārstāvu Igaunijas parlamentu kultūras komiteju. Pārstāvu reformu partiju, Tā viena no be, jau senākajām Igaunijas partijām. Es varētu, protams, jums pastāstīt par radošām industrijām Igaunijā. Igaunija ļoti apzināti ir attīstījusi savas radošās industrijas tieši no 2004. gada. Mēs izstrādājam šādu radošu industriju karti, un mēs redzam, cik ļoti tā ir augus un attīstījusies šo gadu laikā. Vienlaiks mēs esam arī uzņēmēji E, sazarojas un darbojas daudz mazu uzņēmumu. Mēs esam tieši pievērsušies to, kā mēs saprotam, ka dizains, kas ieplūst tradicionālais nozarēs, piemēram, arī mašīnu būvē, kokapstrādē, iegūst jaunu pievienoto vērtību. Tātad šodien mēs runājam arī par to, ka kultūrai jānodrošina sava infrastruktūra, Mēs redzam, ka Eiropā daudzi izmanto šo infrastruktūru un arī savu dzīvesvietu daudz abstraktu iemeslu dēļ. Tas nav viss tikai tā konkrēti izmērāms. Tā rezultātā mēs varam teikt, ka patērētais kļuvis ir daudz prasīgāks un uh, viņa prasības ir daudzveidīgāks nekā jebkāda. Kādā veidā mēs varam teikt? Tad esam nodrošinājuši šo radošo industriju lomu izcelšanu. Te mēs akcentējamies uz trim virzieniem - sadarbība, atbalsts uzņēmumiem sākuma periodā un sektorālā atbalsts uh, un atbalsts eksportam. Igaunija radošās industrijas uzskat par ražotājiem un uzņēmumiem, un līdz to mēs pievēršamies tam no šāds ekonomikas perspektīvas un uzskatām, ka tādā veidā mēs arī veicinām vispār Igaunijas konkurētspēju. Te runa par satura piedāvājumu, kas ir saistīts arī ar autortiesībām, par patentiem un licencēm. Mums ir konkrēts piemērs - bio Igaunija. Bio Igaunija, kas spēj apvienot zinātni, lauksaimniecību, vidi un Igaunijas stāstu, produkta dizainu kas tiek veidots ar nolūku piedāvāt augstvērtību eksporta produktu. Un ieguvēja visi Igauni. Īpaši konkrēti reģioni. Mēs tiešām nevaram pa zemu novērtēt, cik lielā mērā šādi uzņēmumi ir spējuši palīdzēt konkrēto reģionu atpazīstamību, pievilcības kāpināšanu, līdz ar to veicinot turismu un ekonomiku līdz ar to izmantot eko, kultūras mantojumu ekonomikas izaugsmē. Tāpēc mums ir jauns arī Melnās nakts filmu festivāls un Tallinas mūzikas nedēļa. Šie notikumi, kurus organizējam festivāli, kas jau daudz gadus notiek, arī spēja piesaistīt privātos investorus, un līdz ar to tiek samazināts publis, eh, valsts līdzekļu uh, ieguldījums, jeb sadaļa, un mēs redzam, ka uh, privātais nozare arvien aktīvāk iesaistās šādu notikumu atbalstā un līdz ar to aktīvi veido arī mūzikas un filmu nozari kopumā. Kādi ir izaicinājumi? Piemēram, tehnoloģija nozare, jāatzīst, šobrīd jau veido ļoti veiksmes, tāds zināms veiksmes stāstus, bet mēs vēlamies iet vēl tālāk. Mēs arī vēlamies, lai, protams, radošās industrijas neapstātos tikai pie atbalsta sākuma punktā. Mums nepieciešams arī piedāvāt atbalstu vēlākos posmos, lai saprastu, ka, protams, iegūmi būs ko visiem pieejami kaut kad vēlāk. Un mums, protams, ir radošam ministrijam jāpakāto vēl diviem lieliem mēķiem. Mēs vēlamies tiešām, lai Eigaunijas radošas industrijas kļūt pilnīgi neatkarīgas un spēja nodrošināt savu pastāvēšanu reālos tirgus apstākļos, piedāvājot konkrēts attīstības instruments, un otrkārt mēs tiešām vēlamies veicināt radošo domu, kas parādās visos Igaunijas produktos, un līdz ar to uzlabotu mūsu produktivitāti un pievienoto vērtību visos ražotajos produktos. Tādēļ ļoti svarīgi, protams, ir arī izglītība, vispār izglītība un arī augstākā izglītība, kas tiešā veidā spēja labāk sabiedrībai saprast radošumu lomu un nozīmi. Augstākā izglītības jomā mums ir jāsaprot, cik svarīgi, ka atšķirīgas nozares sadarbojas, sadarbojas arī, piemēram, veselībā, arhitektūrā un tā tālāk. Uh, Nobeigumā. Radošās industrijas, protams, ir ļoti daudzveidīga nozare, kas spēj arī piedāvāt savu ieguldījumu ar konkurētspējas ekonomikai, ja tirgus ekonomikai. Mēs spējam piedāvāt arī jaunus produktus, uzsverot to unikalitāti, to stāstu, to īpašo piedāvājumu, līdz to arī balstāmies uz individuālu pieju un filozofiju uh, dizaina produkts vairs nav tikai jautājums par savu vajadzību apmierināšanu, bet reāli arī par savas stāstu izstāstīšanu un savu vērtību paušanu. Līdz to mēs redzam, ka tieši radošās industrijas spēj pārliecināt par nepieciešamību un par liederību investēt šādās nozarēs. Mēs esam spējuši pārvarēt arī sarežģītos krīzes gadus, arī lielā mērā pateicoties radošām nozarēm. Bet par sadarbību ar privāto sektoru sponsorēšanu, mārketinga produktiem. Tas ir tikai varbūt tā redzamākā daļa. Paldies! Thank you. Thank you for this important report. And... Paldies par šo vērtīgo ziņojumu, un tagad Florīns Aleksandro Aleksī kungs no Rumānijas, kultūras un mēdīju komitejas loceklis. Priekšsēdētājs kundze, dārgie Eiropas parlamenta un Nacionālo parlamentu locekļi. Pateicos par uzaicinājumu šeit uzstāties un esmu priecīgs par iespēju runāt šeit par institucionālo konsensu veiksmīgu kultūra projektu gadījumā. Eh, runāšu par Žoržai Nesku festivālu veiksmes stāstu. Viņš ir dzimis 81. gadā un miris 55. gadā. <coughs> Mācījās Rumānijā, Austrālijā, Francijā un bijis ne tikai komponists, bet arī violnieks un pianists. Juhdī Menuhins ir bijis viņa eh, students un esot eh, teicis, ka viņš bija absolūta atsauce un mērs, pār kuru, ar kuru novērtēt arī pārējos. Viņš vienmēr mm, bijis ar lielu ietekmi manā dzīvē. Un, uh, Šis festivāls, kas veltīts Žoržam Enesku, ir kopš 1958. gada, un tas ir lielākais šāda veida festivāls Eiropā. 15. gadā tā ilgums bija 22 dienas, un um, publika varēja baudīt 58 koncertus, vairāk kā 50 tūkstoši biļešu tika pārdotas un paralēli bija organizēta arī citi pasākumi, piemēram, Creative Bukarest iniciatīva. Slaveni cilvēki piedalījās, violinist, viol, violniece Anī Sofija Mūtere, Džanīna Džansen, Devits Gārēts, arī Zubīns Mehta, Saimons Ratols, uh, un arī Amsterdamas orķestris, Berlīnes filharmoniskais orķestris, Izraēlas filharmoniskais orķestris, San Francisco, Londonas un tam līdzīgi. Bet šādam pasākumam nepieciešams finanses un institucionālais atbalsts. 2002. gadā tika pieņemts likums, kur bija runa par to, kā organizēt un finansēt šo festivālu. Pats Rumānijas prezidents ir uh, augstais patrons šajā festivālam, bet finansējums nāk no um, kultūras ministrijas. Šī festivāla rīkošana ir vairāku ministriju pārziņām, bet tagad uh, festivāls ir guvis plašāku mērogu un likās, ka šāda veida modelis nesniedz vislabāko uh, ieguvumu, jo šobrīd Nacionālā televīzija un radio uh, Eh, organizē visu kopā ar Rumānijas kultūras institūtu, bet ir arī citi profesionāļi, kā ar teksim un ar kubu, kas nodarbojas tikai ar kultūras pasākumu rīkošanu. Un Bukārestas eh, dome arī pievienojās organizatoru komi, komandai. Šāda formula darbojas vislabāk, jo katrs dara to, ko spēj paveikt vislabāk. Uh, valdība sniedz paredzamus finansēšanas garantiju Artkubu, um, meklē māksliniekus un Arteksim savukārt um, sastāda līgumus. Šis festivāls ļoti svarīgs Bukarestas pilsētai un arī Rumānijas tēlam kopumā. Bukarestas pilsētas tēls ir krietni vien ieguvis pēc šī festivāla organizēšanas. Uh, Citi muzikāli festivāli tika rīkoti paralēli Džordža Enesku festivālam. Uzskatām, ka šim festivālam vajadzētu kalpot par paraugu un vajadzētu būt uh, plašai sadarbībai ar citiem būtiskiem mm, pasākumiem, jo rezultāti var būt tiešām iespaidīgi. Okay. E, Paldies, ļoti labi dzirdēt arī uh, runu par mūziku un tagad pārstāve no Vācijas parlamenta. 5 minūtes jūs rīcībā, lūdzu. Liebe kolēģini un kolēģi. Jā, paldies, dāmas un kungi. Kolēģi, esmu priecīgi piedalīties šajās diskusijās. Kultūra un radošās no, eh, industrijas, protams, Vācijā tiek apzināts arī kā būtisks nodarbinātības sastāvdaļas. Un šī nozare arī piedalās ļoti plaši svarīgās sabiedrības pārmaiņās digitalizācijas laikmetā. Arī tāpat spējušas arī pārvērt um, nopietnos krīzes gadus. Un mēs redzam, ka īstenībā arī mainās būtiski mūsu izpratni par digitalizāciju un eiropizāciju. Šodien gan vismazākie, gan vislielākie uzņēmumi darbojas paralēli un vienlaikus rada jaunas iespējas, bet no otras puses rada arī jaunu atbildību politikai un eh, sabiedrībai kopumā. Mēs esam uzsākuši arī Vācijā jaunu iniciatīvu, kuras galvenais mērķis ir iezīmēt tāds pozitīvas nākotnes perspektīvas. Un galvenokārt mēs te balstāmies uz šādu kompetenču centru, arī uzsverot, protams, eh, federālā līmeņa sadarbību. Un mēs uzsveram sadarbību arī starp zinātni un kultūrām, kultūras industrijām, radošām nozarēm un piedāvāt arī iespēju rēģēt uz tirgus pieprasījumiem. Tad mēs iesaistam arī tādus e, dalībniekus, arī nodrošinot tādu radošo industriju monitorēšanu, attīstības virzienu ieskicēšanu un sekmējot tādu atsevišķo pilotu projektu attīstību, kurā var arī sekmēt nu, un piešķirt balvas, piemēram, par ļoti radošiem projektiem. Kopš 1. janvāra mums ir arī jaunais šis kompetenču centrs, un 16. gadā šis papildinātais centrs arī ir uzsācis savu darbību tieši jau Berlīnē. Un ar savu darbību jādomā, ka viņš sniegs jaunu, tad kompetenci centrs sniegs jaunus arī stimulus un impulsus radošo nozaru attīstībai arī drošo, nodrošināt atbalstu dažādu veidu komunikācijas eh, un konkrētu pasākumu īstenošanā. Tad mēs runājam arī tālākos virzienos kultūra un eksports, kultūra un sabiedrība, un domāt arī par sabiedrības pārvaldību, piedāvājot arī dažādu veidu veicinātājus un izplatītājus. Uh, un tādā veidā arī attīstot tālāk šos pilotu projektus. Tā kā kultūra un mediju tomēr Vācijā ir uh, pavalstu līmenī, tad, protams, kā arī katrai pavalstī ir savā politika un veids, kā atbalstīt radošās nozares. Gan arī visās pavalstīs mums ir, protams, noteikti trīs stipendijas un finanšu atbalsta schēmas. Turklāt arī mēs redzam, ka mēs piedāvājam arī pavalstu līmenī infrastruktūru, uh, Uh, un īpaši šeit būtu jāpievērš skats uz Hamburgu. Radošās nozares spēj piedāvāt arī jaunas darba vietas, un turklāt arī, protams, veicina mm, mums iekšējo tādu konkurenci pilsētu un pavalstu atraktivitātes sacensībā. Šī jaunā konferenču un atbalsta punkts, šī Hamburgs tieši arī uh, iestādes spēja nodrošināt arī iegūmu visās Vācijas mērogā. Tālāk mēs runājam arī par atbalstu individuālajiem māksliniekiem, arī seminārus, kā piesaistīt pūļa finansējumu, par uh, pašnodarbinātā statusu īstenošanu, par mārketinga darbību, par grāmatvedību, par turpmāko kvalifikācijas celšanu, tālāk izglītību, par iesaistīšanos darba tirgū, kas īstenībā skar nu, visu šo mākslinieka darba un profesionālo m, mm, lauku. Un Hamburgas senāts sākotnējo programmu tā ir nolēms arī, arī turpināt un noteikti, ka atbalstošais radošais centrs, tad Hamburgas radošais centrs tāds saņems arī turpmākā, turpmāko finansējumu bez ierobežojuma laika ziņā. Tad tas tiks turpināts jo tas ir tiešām ir pierādījis. Um, mēs tāpat arī uzsveram, cik ļoti svarīgi sadarboties starp visām nozerēm, arī pārvalot geogrāfisko sadalījumu un nodrošināt kapitāla pieejamību, kas bieži vien ir ļoti liels kopšanas akmens radošām industrijām. Jo nu, mums īstenībā bieži vien konstatējam, ka bankām trūkst arī zināšana, lai izanalizētu radošo nozaru un kultūras produktu piedāvājuma Mm, raksturu, un tāpēc mums ir jādarbos arī tajā virzienā. Diemžēl praksē mēs redzam, ka atsevišķās nozares nu, ir ļoti atšķirīgās pozīcijās. Un dažām ir jāpiestrādā ļoti nopietni. Mūsu mērķis ir, protams, lai arī mazi inovatīvi uzņēmumi un brīvmākslinieki arī varētu uzlabot savu darbību. Paldies! Grācijām, ka diku. Pateicos! arī par šo interesanto gala komentāru, jo um, piekļuve finansējumam ir ļoti aktuāls jautājums arī pie kā strādājam. Nu, lūk, noslēdzam tādējādi šo paneli, ko sadalījām divos uh, uh tēmu grupās. Ir jautājums uh, prezidējušās valsts pārstāvim un komisijai, vai palties atbildēt, ko arī papildināt precizēt, lūdzu. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, ja len kratučko zareagujem na pani Kameva. Paldies, es tikai īsi reaģēšu uz e, to, ko nu pat dzirdējām par to, e, ka vai dalība valstis izmanto struktūru fondus, lai atbalstītu kultūru un radošās industrijas. Es varu teikt, ka Slovākija ir viena no šādām valstīm, un mēs izmantojam integrētu reģionālo programmu un tāpat izmantojam centralizēto finansēšanas modeli kurā paredzēti lieli infrastruktūras produkti, uh, un tīklu veidošana. Otra joma ir decentralizētā finansēšana, kuru izmantojam, lai finansētu nelielus projektus. Um, mikro uh, uzņēmēja darbības ietvaros, un mēs cenšamies izmantot šos fondus, lai atbalstītu šīs nozars. Un vēl bija jautājums uh, par uh, intelektuālās īpašumu aizsardzību, nu, un ka tam vajadzētu būt kā mugurkaulam, lai izmantot radošo industriju potenciālu. Un te mums ir jāpatur prātā tās, ka šo satvaru nosaka Bernes konvencija, un ir šāda konvencija, kurā ir paredzēta intelektuālā īpašuma aizsardzība, un tagad mums ir jāņem vērā digitālā laikmeta apstākļi. Uh, un jādomā, kā efektīvi piemērot, īstenot mm, īpašumu, intelektuālā īpašuma mm, tiesību jautājumu, šīs autortiesību jautājumus, jo, nu, te, zināms, sloks rodas un neizdodas gūt pilnīgu labumu no tā, no ekonomiskā un cita viedokļa. Un, Eiropas komisijas eh, tiesību akta projekts ir labs pamats diskusijām, bet vēl tāls ceļam ceļš ejams, lai autortiesības sasniegtu savu mērķi un varētu aizstāvēt intelektuālos īpašumtiesības un autorus. Lielas paldies! Thank you, Mrs. Chair. Just to... Paldies, priekšsēdētāji. Dažus vārdus bildīšu par kultūras un radošajām industrijām, jo Daudzi temati šodien tika pieminēti, un mm, es domāju, ka mēs vēl pie daudzām lietām atgriezīsimies. Paldies visiem, kas izteicās nu, par, maš, par finansēšanu. Vienmēr viegli runāt, bet nav viegli, kad eh, jārunā ar finanšu ministriem. Un līdz 20. gadam budžets ir eh, noteikts un jāskatās, ko mēs vēl tur varam darīt. Un eh, šobrīd un tas arī bija viens no jautājumiem, kas izskanēja, ir jādomā, kāda ir vērtība, ko iegūstam nu, pretī saņemot finansējumu. Un šobrīd mēs uzlabojam šo principu, ka balstāmies uz taustāmiem pierādījumiem, gaidīsim Eurostat statistiku, kas attieksies uz, uh, uz kultūras un radošajām industrijām būs lielāks akcents, jo līdz šim tā nebija. Iespējams, tas palīdzēs iegūt vairāk uh, finansējumu, nu, varbūt ne uzreiz, bet kaut kad nākotnē. Vēl viena lieta, pie kura strādājam, ir radošo vērtību ķēde. Jo jāskatās, kāda ir saikne starp kultūru un inovatīvajām industrijām. Kas ir kultūra? Kas ir šīs inovatīvās nozares? Nu, vienmēr tas ir viegli. Kristians Ilers. Uh, vienmēr min modes industriju un saka, ka tas ir viens no vadošajiem sektoriem Eiropā. Un, eh, nu, Francijas eh, kolēģis varbūt man nepiekrist un, un neuzskatītu, ka tā arī tiktu uzskatīta par kultūru, bet tie horizontāli jautājumi, jo, nu, viņš vairāk runāja par tam eh, lielajām uh, uzņēmumiem, lielajām firmām, nu neminēšu neko konkrētu, bet nu ir jāraugās ar nu, citu skatienu. Bet eh, jāņem vērā šī digitālā revolūcija, jāraugās, ko tieši mēs darām, un, un to arī darīsim līdz janvārim. Vēl viena lieta, pie kuras strādājam, ir radošo mezglu mm, eh, punkti, mezgli. Uh, Mēs eh, tur ļoti modernu, modernu terminu tiek izmantot, un nu, tiešām jāzina, kas konkrēti notiek, kas eh, labi darbojas, jo šobrīd vairākas iniciatīvas parādās, dažas eh, finansē Creative Europe, citas ne, bet beigu beigās jautājums ir par to, ka jānoskaidro, kas te darbojas labi un kas ne. Un te nav runa tikai par šiem kreatīvajiem mēzgļiem. Uh, bet eh, daudzi jums to, nu, jums to pieminē, kā tad iemācīties šo radošumu. Un laiku pa laikam ir eh, dažādas smadzeņu puses, kas darbojas, un eh, nu, tas ir viens no aspektiem, par kuriem es domāju arī izglītības sistēmas ziņā. Un bieži vien mēs to risinām tikai no radošās pieejas, sakām, vai nu jūs esat radošs vai ne. Uh, Bet es saku, ka ir jāskatās arī, kā izglītībā panākt to, ka mūsu bērni ir radošāki. Es domāju, ka mana paudze netika virzīta uz to, lai mēs būtu radoši. Tie, kuri tādi bija paši par sevi, ļoti labi, bet uh, citi, kuriem tas dabiski nebija, nu tad tur bija mm, cita lieta. Vienkārši bija jāatkārto, ko skolotājs iemācīja Bet, e, nu, ir tagad jācenšas mudināt jauniešus būt radošiem. Nu, lūk, tas ir no izglītības aspekta. Mums tiešām nepieciešama izglītība, kultūra, inovācijas. Visas šīs lietas e, ir svarīgi skatīt kopā. Tāpat tika minēts pūļa finansējums, crowdfunding. Jādomā, kā tad finansēt kultūru un inovācijas citādi. Es eh, domāju, mums tā arī bija diskusija kultūras fórumā pirms dažiem mēnešiem. Nu, nevar būt tāda sistēma, kurā katreiz tikai tiek prasīts vairāk naudas. Un vienā brīdī naudas apjoms kļūst ierobežots un jādomā par to, kā izmantot naudu citādi. Šīs dienas pasaulē un arī jauno cilvēku pasaulē ir šī apmaiņu, kopīgā kultūra un šī īpašuma kultūra, kas bija, kad man bija 20, mm, vairs tāda īsti nav, un mums ir jādomā pašiem arī radošāk par to, ko jauniešiem vajag. Un, kad es mm, redzu, ko viņi skatās YouTube vai citur, tas nav tas pats, ko mēs skatāmies, un uh, viņu veidi, kā mācīties, un viņu veidi, kā izmantot kultūru, atšķirās no mūsu paradumiem, un jācenšas tiešām aktīvāk iesaistīt jauniešus, nekā līdz šim esam to darījuši. Un uh, priekšsēdētāji, nu man jāmin, ka tas varbūt ir tas, kas ir iztrūcis šajā pēcpusdienas diskusijā. Tas ir svarīgi, un es domāju, ka viena no lietām, kas šobrīd Eiropā uh, ir, ir, ka jaunieši nav kopā ar mums, viņi ir kaut kur citur. Mums ir jāpanāk, lai viņi arī ir mūsu pusē un iesaistās. Tāpēc arī strādājam pie jauniem, eh, radošajiem uzņēmējiem. Un uzņēmēji ir ļoti moderns vārds, bet ir jāveic saiknes starp radošumu, radīšanu un uzņēmēju darbību. Un pēdējā lieta, mm. Mēs esam sākuši strādāt pie 18. gada Eiropas mantojuma gada, un paldies uh, priekšsēdētāji Kostas kundzei un visiem cilvēkiem, kas ir palīdzējuši. Es domāju, ka visi kopā, visas iesaistītās puses, mums ir jāstrādā, lai šis gads būtu veiksmīgs. Nu, tad nav tikai jā, naudas jautājums, protams, tā ir nepieciešama, bet ir jābūt inovatīviem, ir jāparāda tas, ka mēs kopā varam paskaidrot Eiropu no kultūras skatu punkta, un tur tiešām jābūt jauniem darbības veidiem, jauniem komunikācijas veidiem, jauniem veidiem, kā iesaistīt jauniešus. Un es reiz runāju ar 5000 skautiem, un domāju, kā mēs varam viņus piesaistīt kultūrai jo viņi uz kultūru skatās citādi. Mums tiešām šīs abas pasaules ir jāsatuvina, jāapvieno, un tas ir tiešām tāds jautājums, kas man ir mm, atvērta diskusija, mm, un 18. Mm, gads vēl ir priekšā, bet jautājums ir aktuāls. Eiropas kultūra ir unikāla kultūra pasaulē. Kā mēs to varam padarīt redzamāku? <laughs> Jā, šis mazais jautājums. Ļoti radoši, jā, visi šie jautājumi, kas paliek atvērti, bet, nu, neliels piemērs. Mēs piešķirām trīs balvas trim jauniešiem, kas ir ieguvuši jauniešu Šārlu Maņu kā lielā balvu. Viens no šiem jauniešiem tieši par Karlu Lielo bija izveidojis video spēli. Un, eh, jā, mēs esam radoši, varam runāt brīvi, bet tad ir jautājums, kādēļ Eiropas gada laikā, piemēram, mēs eh, neizveidojam balvu, eh, piemēram, jauniešiem, kas veido dažādas aplikācijas, mobilās aplikācijas par Eiropas kultūru. Nu, lūk. Un tad arī šī video spēle arī tiks palaista apritē tirgu. Nu, lūk tas bija uh, iekavēts, bet jā, es piekrītu pilnīgi tam, ka ir ļoti grūti uh, rast vienotu valodu un par to, kā uh, mēs arī varam runāt par Eiropas skolu. Būtu arī interesanti tas, kā te ir arī uh, īpašs stāsts, kas ir no um, minēja arī Dragi kungs. Tad, tad arī runājot par šo ļoti specifisko vizuālo aspektu. Nu tad tagad uzreiz pārējiem pie otrā pāneļa. Un te runāsim par uh, pilsoņu uh, iesaisti stiprināšanu kultūrā. Mums šis uh, um, aspekts ļoti svarīgs. Un te uzklausīsim um, Kristīna Damilānu no uh, ECOM Itālijas kultūras organizācijas un menedžmenta, un tad aicinu arī uh, Diakonu kungu, kurš ir referents, strādā pie Eiropas mantojuma gada. Uh, aicinu uh, izteikties viņam vispirms. Pirms ekspertas, Diakonu kungs, cik daudz laika jums ir, cik varat uz atturēties šeit. Tad uh, vispirms vārds ekspertiem, tad jums labi, perfekti. Lūdzu. Buonasera, prezidente. Labu pēcpusdienu visiem. Paldies par uzaicinājumu. Runāšu itāļu valodā, lai tiešām es uh, varētu ievērot man atvēlēto runas laiku, būt lakoniska. Sagatavoju dažus diapozitīvus. Un te, jā, tie ir angļu valodā, izmantošu angļu termīnus, tad, kad runāšu. Uh, par audience engagement, audience development, jo ir daži eh, termini un to tulkošana dažkārt ir eh, ļoti sarežģīti, tādēļ saglabāsim angļu valodas terminus. Par pilsoņu iesaisti kultūrā es domāju, ka te ir ļoti svarīgi vispirms sev uzdot vienu jautājumu. Kādēļ? Kum, vediamo se, ok, ecco perfekt. Tātad šis jautājums, kādēļ mēs runājam par šo iesaisti? Tādēļ, kā dati norāda uz to, ka realitātē ļoti maz Eiropā cilvēku, kas piedalās kultūras aktivitātēs. Tad, nu, tomēr ir jāpieņem tas, ka kultūras demokratizācijas darbs, kas ir veikts pēdējo piecu gadu laikā, vēl nav pilnībā sasniedzis savus mērķus. Uh, Pilsoņu iesaiste ir Eiropas kultūras politikas prioritātes, un arī publikas attīstība un iesaiste ir divi pīlāri, lai veicinātu kultūras vērtības un pilsonisko iesaisti. Nu tad, ko mēs saprotam ar šo publikas iesaisti, iesaisti audience engagement? Nu tas ir termins kas runā par uh, līdzdalību, bet tas ir uh, tāds uh, procesu aktivitāšu kopums. Tas ir arī kas tāds, kas, manuprāt, cieši saistīts arī ar publikas attīstību audience development. Tad, nu jā, sāksim tieši ar šo audience development, kā tas, piemēram, notiek radošajā Eiropā, publikas attīstība, ko mēs saprotam, kā stratēģisku, dinamisku, interaktīvu procesu, kuras mērķis ir padarīt kultūru visiem pieejamu, lai varētu iesaistīt pilsoņus, un tad kā tas viss tiek īstenots, kā šis audience development uh, auditorijas vai publikas attīstība tiek īstenota. Tad nu to veids uh, kvantitatīvi ar tradicionālajām publiku. Uh, Mm, vai arī tiek īstenot tad, tad, šī vertikālā iesaiste vai arī publikas daudzveidība, lai varētu iesaistīt arī netradicionālos uh, kultūras dalībniekus publikā. Dēļ es koncentrēšu uz šo definīciju. Pašlaik es piedalos uh, darba grupā, kas veids pētījumu, ko mums pasūtīja kultūras izglītības ģenerāla direktorāts ar nosaukumu Study and Audience Development, How to Place Audiences at the Center of Cultural Organizations Nu, lūk, šajā pētījumā mēs arī pētām to, kā kultūras organizācijas eh, publiku var eh, novietot savas darbības centrā. Mēs, tas ir bibliogrāfisks darbs, bet arī strādājam uz vietas, veicot dažādas uh, tirgus izpētes. Arī mēs eh, sadarbojamies ar dažādām valstīm, kas nodarbojas tieši ar šo audience development. Esam izvēlējušies trīs uh, desmit valstis. Gandrīz arī 30 pareizais, ka šīs kultūras organizācijas no dažādām um, Eiropas valstīm. Varu norādīt uz to, ka esam identificējuši dažas tendences gan no biblo, eh, bibliogrāfiskajiem pētījumiem, daži arī pē, situāciju izpētēm. Mēs runājam šeit no piekļuvas kultūrai līdz a, a, publikas attīstībai, pārējām no viena koncepta uz otru. Dažos gadījumos arī šīs publikas attīstība um, arī pārslāņojas ar sociālo iekļaušanu, un tad ir jautājums par sociālās ietekmes izvērtējumu, kas ir um, ietekme, ko rada kultūra, un nu, tad tas arī pēc tam ir saistīts ar organizāciju un līderību. Iesaiste, aktīva līdzdalība un, protams, pēc tam ir arī uh, jautājumu loks par digitālo pāreju noslēgumā divi, uh, divas idejas par to, ka vienas pašas kultūras organizācijas nevar strādāt pie šiem jautājumiem, ja paralēli nenotiek darbs arī izglītības politikas jomā, kas stimulē un veicina uh, šī uh, kultūru apzināšana. Mēs nevaram prasīt uh, muzejiem un bibliotēkām tikai to veikt. Tas ir jāveic tāds plašākā izglītības uh, līmenī. Bieži vien kultūras organizācija zaudē šos cilvēkus, kad viņi pieaug. Un te ļoti svarīgi ir turpināt uh, iesaistīt šos cilvēkus, kad viņi arī jau uh, ir nu, pieauguši. Un noslēgumā es sakā pētniece, es kā politiķe, ko arī uzskatām, ka kultūra ir viens no ilgspējības pīlāriem, ne tikai ekonomiskā ilgspējība, vides, sociālā ilgspējība, bet arī kultūras ilgspējība spēlē šeit svarīgu lomu. Jā, paldies! Ļoti interesants jūsu pētījums. Ceru arī, ka pētījums būs pieejams. Jā, to apliecina arī komisijas pārstāve. Domāju, ka varēsim to izplatīt. Par šo engagement iesaisti, jā, tas arī jāpatur prātā, būt proaktīviem. Labi, un tagad vārds Mečijā Diakonu kungam, kurš ir uh, referents darbā pie ziņojuma par uh, integrētu pieeju Eiropas kultūras mantojumam. Uh, arī komisija par šo ziņoja pagājuši gadu, un tagad arī ir šis uh, ziņojums. Uh, lūdzu. Prezidente. Eh, uh. Sorry, Miķel, Diakono reprezenta l'Alde. Tātad Diakono kungs pārstāv ALDE un Ekon komitejas vicepriekšsēdētājs. Paldies. Es vēlētos arī šeit sasaistīt savu runu ar tikko dzirdēto prezentāciju, atšķirības starp cilvēku un robotu, kā tā ir. Tā ir kultūra. Tieši tādēļ cilvēki ir pārāki pār robotiem. Un tādējādi mēs nevaram veikt šos nošķīrumus ir liederi, ir lieki, ja ekonomika darbojas perfekti, ja mums nav kultūras mantojuma, cilvēkiem ir sapņi, kultūrā ir vēsture, dažādas lietas, kas ļauj cilvēkam būt pārākam. Tālāk runājot par uh, kultūras komitejas ziņojumu, uh, ziņojums, pie kura mēs uh, strādājam. Tūlīt arī pavisam drīz uh, noslēgsim šo darbu, ziņojums būs gatavs pēc divām, trim nedēļām. Mēs piemērojam šo steidzamības procedūru, jo tas ir likumdošanas ziņojums un vēlos uzstāt, šis ir jautājums, kas attiec uz mums visiem. Mums ir tā uh, laime, mums ir paveicies ar to, ka mūsu šīs dienas viesi ir uh, tie cilvēki, kuri mums ir vajadzīgi, lai eh, šis ziņojums eh, tiktu transponēts un īstenots realitātē. Tad ziņojums par uh, Eiropas kultūras mantojuma gadu. Tieši pateicoties jums, arī tad šim ziņojumam būs uh, nozīme. Un te arī esam ņēmuši vērā Nacionālo parlamentu ziņojumus un jūsu paveikto darbu šajā laukā. Šim tekstam un ziņojumam ir viens mērķis, proti tas, kā mūsu kultūra, vēsture var iet tālāk par mūsu robežām. Mums ir kopīga vēsture, Un tas ir arī tas vēstījums, ko mēs vēlamies nodot, izveidojot Eiropas mantojuma, kultūras mantojuma gadu. Proti, ka mums ir kopīga vēsture un kultūras mantojums pieder mums visiem. Tas ir tas, ko es vēlējos norādīt. Uh, ap, apskatot šo problēmu, kas ir aktuāla dažādās Eiropas vietās. Šis nacionālisms, kas mums absolūti tagad nav nepieciešams, šī ir problēma, kas ir aktuāla visās mūsu dalību valstīs, un mums ir jābūt modriem. 2017. gads būs tas gads, kur mēs sagatavosim 18. gadu no budžeta viedokļa Tādējādi attiecības ar nacionālajiem parlamentiem ir fundamentāli svarīgas. Jums ir nepieciešams jūsu atbalsts. Mums jūs visi esat nepieciešami. Šīs gads būs izdevies tikai tad, ja pilsoniskā sabiedrība vietējās pašpārvaldes un Eiropas parlaments un nacionālie parlamenti, ja visi gada laikā Uh, prezentēs to, kas mūs vieno kultūras mantojuma jomā. Uh, balsojums par šo ziņojumu visdrīzāk notiks vēlākais decembrī. Mēs turpināsim sazināties ar nacionālajiem parlamentiem līdz tam laikam, un te arī sveicu divus rumāņu kolēģus no Rumānijas parlamenta. Man ir ļoti liels prieks jūs redzēt šeit, Un prieks arī redzēt uh, arī citus kolēģus. Jums visiem, es domāju, ir viens mērķis. Es to visu vēlējos pateikt, lai jūs zinātu, ka 2018. gads būs Eiropas kultūras mantojuma gads. Uh, un katra dalība valsts tad varēs nāks klajā, nāk klajā ar savu ieguldījumu, parādīt savu labāko mantojumu, un to es arī saucu par kultūras demokratizāciju, jo nav svarīgākas un lielākas. Nav viena kultūra, kur būtu svarīgāka vai lielāka par citām. Eiropa ir kopīga telpa, kur ir eh, saskanīgi un aktīvi jāsadarbojas, un es ceru, ka tas viss būs eh, viens liels mūsu panākums. Uh, Jā, pateicos no rīta jau arī bija debates par komisijas programmu par kultūras šo gadu. Ļoti labs programmas pamats. 2017. gads būs sagatavošanās gads, aktīvi iesaistot dalību valstis, lai ir mm, tikai šis governance, šī pārvaldība. Uh, bet ir jāiesaist pēc iespējas aktīvāk uh, um, dalība valstis asociācijas, arī pašpārvaldes, reģionālās pārvaldes. Ja mēs atkārtojam ļoti svarīgi, lai tas tiešām uh, izskanētu skaidri, bet ir jābūt tātad arī kultūras mantojuma Eiropas dimensijai, nevis, ka nu katra valsts reklamē vienkārši sevi, bet ir jāizceļ arī šis Eiropejas, Eiropeiskais aspekts. Uh, Eh, kultūras mantojumā. Vēl viena svarīga lieta, ko jau minēja arī komisija, esam atkārtojuši to vairāk kārt, esam apstiprinājuši arī budžeta kom, eh, komitejā. Uh, īpašs atvēlētos resursus arī 17. un 18. gadam ir autonoma budžeta līnija. Tas, neno, tas nozīmē, ka mēs ņemsim naudu no citām programmām, kā piemēram no programmas Radošā Eiropa, bet būs atsevišķa budžeta līnija šim gadam. Lūk, un pateicos te prezidentūrai un arī komisijai. Un tas, tātad tās ir ļoti skaidras sekas, e, kam arī tad varēsiet pilnībā spēlēt savu lomu. Dragan Matičkungs lūdzu no Slovēnijas, no kultūras komitejas. Lūdzu. Um. Spoštovana gospa predsednica, drage kolegice in kolegi. Slovenci že zgodovinsko, so že zgodovinsko usmerjeni kulturi. Dāmas un kungi, Slovēņi, mēs esam tradicionāli kultūra orientēti, un šeit jūs varat redzēt, ka gadsimtiem mēs esam strādājuši dažādās administratīvos apgabalos, un mums ir vienotā valoda un kultūra, tā ir mūsu nacionālā vērtība, mūsu nacionālā identitāte. Tas aizstāja klasisko nāciju klasisko nāciju valsti. Rakstnieki, gleznotāji, kultūras eksperti. Arī Slovenijā ir īpaša brīvdiena kas tiek veltīti tieši Slovenijas kultūrai, un tad visi Slovēņi arī nu, tiek sagaidīti, ka piedalās šajā kultūras pasākumā. Tas notiek 8. februārī. Uh, tur viss pasākumi ir par brīvu. Hmm. Slovēni līdzlīm dažādos kultūras aspektos. Eh, tas tiek atzīts visur. Mums ir vairāk nekā 4900 amatieru kultūra asociācijas. 3,6% no visiem strādājošiem darbojas tieši kultūras sektorā. Mums ir arī eh, um, rekordi attiecībā uz grāmatu izdiešanas skaitu uz, uz vienu cilvēku. 20 reizes gadā Slovēnis dodas uz biblioteku. Tie tiešām ir rekords skaitļi. Tad vispirms mums ir kultūra arī jāiekļaut citās jomās, piemēram, sociālajās lietās, vidē, tad mums ir arī jāatjaunina mūsu kultūras politiskās sistēmas. Šeit ir arī jāņem vērā autoru un patērētāju vajadzības kā arī jāmin NVO īpaši spēlētā loma. Ļoti svarīgs faktors šajā jomā. Mm, tieši tādā mikro līmeniņi demokrātiskāki un var arī sazināties ar dažādu veidu sabiedrības grupām. Jāveicina arī pilsonu līdzdalība. Arī sadarbojoties ar specifiskām uh, sabiedrības grupām Eiropas Savienības valstīm būtu jākoordinējas savā starpā. Slovēnija nāks klajā ar priekšlikumu kur apkopojas divas iniciatīvas par jauniešu iekļaušanu um, kultūras mobilitātei. Te vēlos minēt arī Itālijas iniciatīvu, kur 18 uh, gadus veci jaunieši bez maksas var doties uz jebkuru kultūras institūciju. Tam sekoja vēl viena institūcija, ka katrs 18-gadīgais jaunietis Eiropā saņem interreilu brīvbiļeti Un var tādējādi ar šo interēlu vilcienu pārvietoties dažādām Eiropas valstīm. Uzskatām, ka tas būtu jāizplata katram 18-gadīgajam, kurš pārvietojas uh, Eiropā, lai redzētu Eiropas uh, skaisto mantojumu būtu jāsniedz iespēju arī par brīvu viņiem apmeklēt kultūras pieminekļus un kultūras iestādes. Uh, Tas būtu ļoti svarīgs aspekts, kas stiprinātu mūsu arī šo kultūras nozīmi un izplatītu informāciju par mūsu kultūras mantojumu. Un, ja jaunieši iemācītos iemīlēt šo uh, kultūru mm, jaun, jaunības gados, tad nu, tas viņiem paliks uz mūžu. Paldies! Grācie. E... Paldies. Vārds. Flāvija Pikolīna ar Delli no Itālijas. Labpēcpusdien, priekšsētājs kundze, godātie kolēģi! Sveicu visus deputātus! Šodien mēs runāsim par uh, kultūru un radošumu stratēģiem. Lielu uzmanību uzklausījām arī kolēģis no citām komitejām. Es domāju, ka mēs visi saprotam, ka šāda nozāru uh, veicināšana arī attīstā uzņēmēju darbību, tam ir ļoti pozitīva ietekme uz mūsu teritoriju attīstību. Esam pārliecināti, ka kultūra ir un nākotnē ietrūku rokā. Tie nav nošķirami. Tādējādi sākotnēji pateicos Eiropas parlamenta kultūras komitejas priekšsēdētāja Kostas kundzei un citiem deputātiem, kas ir daudz strādājuši, lai iekļautu programmā Eiropa 2020 kultūru. Tas tiešām bija milzīgs darbs un uh, ir pelnījis mūsu atzinību un pateicību. Vēlamies arī atbalstīt uh, priekšlikumu par to, ka 2018. gads ir jānosauc par Eiropas kultūras mantojumu gadu. Te arī ļoti svarīgi visiem investēt. Pēdējo divu gadu laikā Itālijā ir pieņemts ļoti svarīgas iniciatīvas, lai veicinātu kultūru arī reģionos, kur ir eh, milzīgs kultūras eh, mantojums kopumā. Eh, kultūras mantojuma ministrija ir paredzējusi lielu resursu pieaugumu par 36%. Ministrija arī strādā pie reorganizācijas, lai pārskatītu Itālijas muzeju sistēmu. Tajā pat laikā izglītības, pētniecības ministrs, kā arī investē ļoti daudz resursus izglītībās, skolās, lai apmācītu pa, m, pasniedzējus, lai aizvien vairāk sasaistītu skolas, izglītības iestādes un, protams, kultūru un inovāciju pasauli. Stabilitātes likums 16. gadā. Nu, tur ir vairāki pasākumi, kā jau tas tika atgādināts, arī kultūras kārte 18-gadīgajiem, lai viņi varētu bez maksas uh, baudīt kultūru un trīsgadīgais fonds gūri ir 400 miljoni eiro, lai cīnītos pret izglītības nabadzību, kas, at, kas skar miljoniem bērnu un pusauģu. Tikai pateicoties lielām investīcijām kultūrā, tikai tā mēs to varētu atrisināt. Nu, lūk, lai atbalstītu kultūru. Arī diskutējām par priekšlikumu parlamentā, par grāmatu izplatību, par to, kā veicināt to, ka uh, jaunieši lāsa grāmatas, atbalstīto tātad uh, bibliotekas un tam līdzīgi. Tālāk. No 2014. gada esam iekļāvuši arī art bonusu, mākslas bonusu, proti uh, 65% tī, uh, tiek uh, atskatīts no ienākuma nodokļa, ja tiek atbalstīta uh, māksla un kultūras. Un tādēļ esam apkopojuši arī valsts un privāto devumu, lai varētu izcelt mūsu kultūras mantojumu. Tālāk radošās industrijas. Esmu pārliecināta, ka uh, sabiedrības uh, dažādas. Uh, Dažādām sabiedrībām ir, um, dažas sabiedrības grupām ir jāspēj um, arī um, baudīt dažādos šīs kultūras projekts. Mēs arī aicinām Eiropas komisiju atbalstīt audio, audio, audiovizuālo um, mākslu. Tad arī citu starp augstu novērējam, ka 18. gada scoping paper uh, no 18. līdz 20. gadam, ka šajā dokumentā arī ir identificēta kultūra kā viens no galvenajiem atsauces uh, aspektiem darba nākamajām darba prioritātēm. Un arī mēs runājām par likumu, lai atbalstītu uh, kreatīvās industrijas, apmā, atbalstot jaunu uzņēmumus, Pieņemot dekrētu izaugsmu 2.0, šis priekšlikums arī pārēdz uh, finansējumu nepieciešamus pasākumus. Lūk, arī atbildot uz to, uh, ko dara valsts, lai atbalstītu šo nozari, ir 6000 jaunu uzņēmumu Itālijā atbilstīgi ekonomiskās attīstības ministrijas datiem. Tur strādā ļoti daudz cilvēku, 50% ir eh, viņa pieaugums jaunu uzņēmumos. Tehnoloģiskās inovācijas iz, ļoti ietekmē arī kultūru, digitālā sfēra arī var sniegt savu devumu kultūras mantojumā uzlabošanai. Tādējādi mēs arī veicinām mūsu mantojuma digitalizāciju. Par stratēģijām runājot Eiropas vienotajā digitālajām tirgum, senātā pavisam nesen izskatījām direktīvas priekšlikumu par to, ka tiek nodrošināta audiovizuālo mēdīju atbalsta arī platformu izveide, lai uz tad, tad atbalstīt izlietotājs. Un visbeidzot, parlamentā apstiprinājām arī kino, audiovizuālo mēdīju likums, to izskatīsim nākamo nedēļu laikā. Uzskatām, ka šis ir sekt, vitāls sektors kultūras radošuma jomā. Paldies! Davvero interesanti tutte queste iniziative e... Paldies par brīnišķīgām iniciatīvām! Tagad vārds uh, Zeverīna kungam no Rumānijas, lūdzu. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels gods un prieks uzrunāt jūs šodien um, Rumānijas parlamenta vārdā un pateikties jums par šīs sarunas un visu iniciatīvas organizēšanu organizējot jau arī mūsu turpinot šādas sarunas starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Ar radošām nozarēm ir būtiska loma, lai tiešām veidot ilgspējīgu un tādu inteliģentu attīstību Rumānijā. Mēs saskatām, kā rodošās industrijas var veidot tiešām tādas konkurētspējas priekšrocības un reizē piesaistīt jaunas investīcijas Tieši radošās industrijas spēj piedāt jaunu pievienoto vērtību un nodrošināt tādu arī svarīgu attīstību tieši uz vietām, mazajos reģionos un lauku teritorijās. Rumānijā mēs, protams, arī ļoti nopietni pievēršamies struktūrālām reformām, uh, nepieciešama infrastruktūras attīstībai. Mēs saskaramies ar to, ka bieži vien trūkst attiecīgo iemaņu un prasmu izglītības radošo nozaru pārstāvjiem. Uh, Un dažkārt, protams, galvenais čērs ir tieši ir finansējuma trūkums. Radošās nozveres jautājums ir ļoti plaši diskutēts daudzās arī pētniecīskajos eh, pētījumos un strateģiskos plānos arī nacionāla līmenī. Mēs esam izstrādājuši arī periodam no 16 līdz 20 gadam jaunu stratēģiju. Mēs liels akcentu liekam tieši uz pilsonu līdzdalību kultūras norisēs. Pirmkārt, tam nepieciešama arī kultūras infrastruktūra. Un tādēļ gan kultūras ražošanā, gan patēriņā uh, ir jauniešiem. Un līdz to arī jaunajām tehnoloģijām un komunikāciju veidiem. Saskatām, ka tieši jaunās tehnoloģijas var jauns arī ekonomikas iespējas. Priekšsētājs kundze, uh, Es, protams, varbūt nelasīšu to runu, ko biju iepriekš sagatavojis, bet vēlos personīgi jums tiešām norādīt, ka esmu uzklausījis arī kolēģus, un tie man lika secināt un pievērsties vairākiem punktiem. Tātad, kur mēs tieši runājam par radošo nozarēm kopumā, tieši ir svarīgi saprast uh, Eiropas dimensiju un aktīvi iesaistīt Eiropas komisiju. Uh, Tātad, lai varētu labāk nodrošināt kultūras produktu distribūciju, izplatīšanu. Protams, ka daudzi varbūt radoši cilvēki un daudz ko arī radoši saradīt. Jautājums tikai, ko ar to visu darīt. Mēs redzam, ka tiek ieguldīts milzīgs darbs, talanti, ģēnijas strādā. Bet ja mēs nespējam to visu izplatīt, diemžēl tad tie īstenībā tam zūd vērtība. Vienlaikus mēs, protams, nevaram runāt par kaut kādiem tādiem pagriezieniem, pilnīgi kā tikai visu pavēršot pēc uzņēmējdarbības principiem. Šeit, ko mēs tomēr runājam, ir par radošām darbībām. Tieši cilvēks un vispār kultūras vēsture liecina tieši par ģēniju un izcilības veiksmi. Viņi tie, kas ir pagriezuši notikumu virzību. Es domāju, protams, par seno Grieķiju, par Atenām, par Periku, par Mediči dinastiju. Šīs ir lietas un parādības, kas uh, radīja un uh, paši sevi un radīja jaunas parādības. Nevis tāpēc, ka viņus kāds īpaši atbalstīja, bet tāpēc, ka viņi bija pašspējīgi. Ja mēs tādu vēlamies, radošās industrijas pielīdzināt uzņēmējdarbības veidiem, uh, tad īstenībā mēs sanāk, kad veicinām tādas globālās kultūras industrijas attīstību. Bet nezinu, vai tas īsti ir mūsu mērķis. Ja runājam par globalizāciju, tas jau īstenībā negatīvi ir ietekmējusi arī uh, tieši lokālās kultūras. Un tas viss nonivelējas uz tādu viduvējību. Tāpēc būtu jādara, lai mēs nodrošinātu labāku piekļuvi kultūrai un kultūras produktiem. un jāsniedz atbalsts, vienlaikus atbalsts to pašu eh, ģeniālo dzirksti, kas ir radošos cilvēkos. Paldies! Jā, paldies par šiem skaistajiem vārdiem. Jūs tiešām apzināties arī šo pašu problēmas un uzdevumu kodolu. Mums jānovērtē šie talanti, jāatbalsta viņi un vienlaikus jāņem vērā arī to īpašās raksturs, tātad radošums. Tiešām jūs atcaucaties personīgo pieredzi. Paldies! Tālāk uzklausīsim Kirīšu Estakungu no Čehijas parlamenta, no Čehijas senāta. Viņš ir izglītības un kultūras un zinātnes komitejas vicepriekšsādātājs. Paldies, dāmas un kungi! Radošo nozaru loma. Mm, un veids, kā mēs varam atbalstīt to tālāko darbību, ir ļoti būtisks. Es vēlos norādīt uz vairākām aktuālām problēmām bijušās padomu valstīs, komunismu valstīs, kas tieši skar mūsu sabiedrības un radošās nozares. Es vēlos tieši runāt par šo saikni, par brīvību un sabiedrību, par radošām profesijām. Ja mēs to pāraujam, tas, domāju, plasi, plaši gan par arī izglītību un kultūru, kā tas īstenībā arī bija 50 gadu garumā, tad mēs saskaramies vēlāk ar daudzām problēmām pilsoņu iesaisti kultūras norisēs jau eh, ilgus gadus pēc eh, Berlīnas mūra krišanas. Es nerunāju par lielpilsētām, bet runāju tieši par lauku teritorijām, kurās tika apspiestas daudz kultūras iestādes, kultu, eh, padomus režīms tos nevēlējās redzēt. Daudz, protams, no, kas to vispār piedzīvoja šos uh, represijas, ir miruši. Uh, bet eh, pazudusi tiešām arī tāda kultūra daudzveidība. Ir pārņēmis tāda popkultūra, daudzveidība izzūd. Un samazinās, protams, arī iedzīvotāju skaits laukos. Jaunieši aizbrauc pārceļas uz lielpilsētām, kur viņi var arī īstenot savus radošās idejas. Tā ir mūsu tāda. Uh, kopēja sāpe. Mēs redzam, ka vairs daudz jauniešu neapzinās savas kultūras un identitātes izcelsmi. Eh, padomu režīma depresijas eh, ir tagad eh, sasnieguši nu, to mērķi. Mēs redzam, ka ir daudz reģionu, kas varbūt nemaz nav tik mazi reģioni, kuros ir zaudēti sākotnēji iedzīvotāji, kur ir izzudusi sākotnējā kultūra. Šie kultūras nesēji un radītāji tagad aizbraukuši, un esam zaudējuši šo kultūras identitāti. Tas īstenībā skar simtiem tūkstoši, pat miljonus cilvēkus. Tie, piemēram, bija 3,5 miljoni Čehoslovākijas vāciešu, kas tika izraidīti. Līdzīgi tas arī bija Balkānu valstīs. Tāpēc esam arī zaudējuši ebreju kopienu lielākajā daļā Eiropas valstu kopš otrā pasaules kara. Vienkārši daudz pilsētas vispār ir izvidušas. Šī bija tiešām tāda nopietna kultūras pārāvums, kas skar ļoti daudz valstis. Šīs brūces arvien ir sāpīgas un atvērtas arī šodien. Nu, cilvēki, protams, pārceļās un um, pieņem jaunu dzīvesveidu un tradīcijas, kas varbūt nekādā veidā vairs nav saistīts ar viņu sākotnēju izcelsmi. Savukārt tie, kas paliek, nu tie jūtas tā kā pamesti. Bieži vien viņi vairs arī kļūst tā kā apātiski un neiesaistās nekādās kultūras norisēs. Mm, tiek degradēta vide, ēkas sagrūst, kapsētas uh, vairs neviens neuztur. Varbūt tikai parādās kāds uh, senču ģenoloģijas meklētājs, kas tur varbūt kaut ko izdara, bet sādāk tas diezgan drums skats. Nu, mums ir jāsaprot uh, šīs brūces no daudziem gadiem ar vienu ir akūtas. šīs kādreiz kultūras bagātās teritorijas tagad ir kļuvušas bezpersoniskas. Ir jau valstis, protams, kurām ir savādāk pieredze, un viņiem grūti saprast, kā tas ir īsti pie mums. Ja mēs šodien satiekamies, lai pārunātu daudzus, varbūt, stimulus, pasākumus, kā veicināt sabiedrības līdzdarbību un iesaist radošajās nozarēs, pašiem arī ir līdz radot kultūru. Es tomēr vēlēs arī akcentēt <clears throat> tieši uh, tās problēmas, par ko nu pat runāju. Paldies! Jā, tas ir Eiropas fenom, uh, fenomens, kas ir jāņem vērā. Un jā, te arī jāteic, ka Tur ir arī citas situācijas, vietējā dimensija, konteksts un jaunās paudzes. Un par to arī varētu runāt Eiropas mantojuma gadā, jo šis ir tas nemateriālais mantojuma uh, gars. Un tas arī ir liels izaicinājums, kā par to runāt. Lūk, tādējādi esam noslēguši paneli. Ja kāds vēlas izteikties, ir divi cilvēki, kur vēlas izteikties, tad uh, vēlreiz, tad uh, tagad ir jāpie, uh, sakās, tagad vērts Anna Vilkstrēma no Zviedrijas parlamenta. Tack så mycket. Jag tackar först för väldigt intressanta presentationer. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies um, par interesantām prezentācijām, par jūsu komentāriem. Man būtu precīzāk varbūt tāds skats un jautājums reizē par kultūras mantojumu digitalizāciju. Vai lūdzu Eiropas Savienības līmenī būtu kāds priekšlikums par šo tieslietu uh, digitālo ietvaru? Kādā veidā mums nodrošināt kultūras mantojuma digitalizāciju? Nu, Tas tāds būtu tāds tiesiskais ietvers, kas nodrošinātu to, ka kultūras mantojums ir pie, kļūst pieejamāks, un to var atjaunot un izmantot, piemēram, arī pētniecībā. Ja šāds tiesiskais ietvers nav, tad, diemžēl, var jau būt arī tādas situācijas, ka digitalizācija notiek tādā veidā, ka šie dati tiek izmantot ļoti šauram lokam un nav sabiedrībai plaši pieejami. Te būtu jānodrošina savstarpējā sadarbspēja. Paldies. Grazie, alla fine poi cerchiamo di dare anche una risposta, raccogliamo. Jā, pēc tam atbildēsim kopā Suzanna Bandizova no Čehijas, no Alde. Lūdzu. Dobrý večer, vážená paní předsedkyně, předsedající, dámy a... Paldies, priekšsādātā, dāmas un kungi. Ja drīkst, priekšsādātāji, es vēlos jums katrā ziņā pateikties par šo ielūgumu uz šodienas sarunu. Un tāpat arī Čehijas senāta pārstāvi uh, eh, Pižāžovas kundze arī teikt paldies, ka viņa arī piedalās kopā ar mani šajā sanāksmē. Es vēlos pateikt divas lietas. Pirmkārt, varbūt tās nedaudz tāda atkāpi no mūsu šodienas sarunu temata. Vienlaikus tomēr es arī uzskatu, ka ir jāpievērš bērnu migrantu situācijai. Francijā, kas ierodas valstī bez pieaugušo pavadības. Un tādēļ mums būtu jādara viss, lai arī mēs sniegtu atbalstu šādiem bērniem. Lai nepieļautu to, ka bērnu un vecāki tiek atšķirti. Lai viens neizmantot ļaunprātīgi šos bērnus. Es atvainojos, ka varbūt šī nav īstā vieta, varbūt, bet es tomēr vēlos arī pievērst visies un plašāku uzmanību tieši bērniem, kas ceļo bez, mm, jeb kas <clears throat> dodas veiklētās bez vecākiem. Tālāk otrs sasaucot ar Kostas kunga, uh, Kostas kundzes uh, frāzi par to, ka mums jāveido tilti, nevis jāatbūvē sienas. Nu, kultūra tieši veido šīs, šos tiltus. Un nu, arī Čehiju mēs piedājām, <clears throat> varam turpināt savas skaistās tradīcijas. Eh, Jānaček, smetanas vārdi daudziem ir pazīstami. Un tāpat arī mūsdienās mēs spējam piedāvāt visai pasaulē savas kultūras personības. Es pavisam nesen arī skatījos Eirovīzijas dziesmu konkursu. Visas Eiropas valsts piedāvā savus labākos dziedātājus. Un līdz ar to mēs varam dalīties ar savu labāko pieredzi. Šī brīnišķīga ideja, kas arī veicina vienoto Eiropu. Mums visiem nepieciešama mīlestība, draudzība un kultūra. Mums vēl jāmeklē papildus līdzekļi starptautiskiem koncertiem, uh, un tādā veidā izceļot mūsu to arī mm, kultūras mantojumu. Es ceru, ka tā ideja piedal, e, iznosies un ka mums būs tāds kopīgs starptautiskais koncerts arī nākotnē. Paldies! Lai jums visiem viss izdodas! Labi, paldies! Par šo skaisto vēstījumu. Un tagad uzklausām Šoidrovs kundzi no Slovākijas. Ďakujem, eh, pani predsedkynie, asi není náhodou, že vy... Paldies, priekšsādātāji. Ne, nu, tā kā ir trīs Čehijas pārstāvji, kas uzsakās viens pēc otra, man ir, protams, prieks redzēt mums arī senāts un apakšpalātā, tad man ir prieks redzēt arī senātu kolēģus šeit Eiropas parlamentā. Kultūra mūs vieno, kultūra mūs tuvina un vienlaiks arī šī pieredze, ko mēs sakām, ka visās valstīs tomēr kultūras finansējums nav pašsaprotamība. Mums ir jācīnās par finansējumu kultūrai. Eiropas parlamentā mēs atzinām, ka jūs visu laiku cīnāties par Eiropas līdzekļu novirzīšanu kultūrai, kultūras projektiem. Man ir prieks tiešām, ka tas ir lielā mērā ir izdevies, ka mēs tādu varam atkal skatīties konkrētu veiksmestāstu, tas ir, piemēram, luks. Uh, balva, kino balva, ko piešķir Eiropas parlaments kādai Eiropas filmai. Tas jau notiek desmit gadus. Brīnišķīgi ideja, un tādēļ prieks, ka arī šo tiešā laikā arī mums ir šī sadarbība ar nacionālajiem parlamentiem. Tālāk mēs sadarbojamies arī ap kultūras mantojuma jomā. Un šī ideja, protams, pati par sevi ļoti interesanta. Šāda veida starptautiskie projekti arī nākotnē būtu jāveicina. Es, piemēram, domāju arī šeit par filmu nozares digitalizāciju. Par to mēs ļoti aktīvi šobrīd debatējam Čehijā. Bez digitalizācijas mēs zinām, ka ir vēl papildus uzdevums arī par sākotnējā darba kvalitātes saglabāšanu. Tālāk par bērniem, un, eh, kas devušies bēgļu gaitās bez pieaugušajiem. Es zinu, ka tieši Eiropas parlamenta deputāti jau ir devušies uz Kalē nometni šiem džungļiem un tikušies ar pārstāvjiem cilvēkiem, kas tur ir uz vietas apmetušies. Tā kā mēs kādā ziņā arī daudz ko darām, lai nodrošinātu palīdzību šiem bērniem. Tā kā nav tā, ka šis jautājums nebūtu apzināts un neviens neko nedarītu. Paldies! Paldies, Šaidraus kundze, arī par to, ka atgādināt arī šo nepilngadīgo jautājumu. Ar citiem kolēģiem arī mēs pašlaik ļoti aktīvi strādājam pie šī jautājuma par nego, um, nepilngadīgajiem uh, bērniem. Ar Tātad vairāki kolēģi, kolēģis eh, arī dažādās komitejās runā un strādā pie šīs eh, tēmas. Visās komitejās par to tiek runāts patieši par šo nepilngadīgo eh, bērnu aizsardzību. Tālāk, Blačs kungs, lūdzu. Blačs. Oui, merci de me redonner la parole. Je ne pense... Jā, paldies par doto vārdu. Es nemaz nebiju plānojis izteikties otrais, bet eh, mani uzrunāja mm, Čehijas kolēģis uzstāšanās. Un es īsti neizprotu kādā ziņā Francijas pieredzi varētu apšaubīt attiecībā uz šiem nepavadītajiem bērniem, ņemot vērā to, ka vietējās pašvaldības, es esmu no Parīzes, esmu tur ievēlēts, un tur pēdējos gados ļoti ievērojami paredzē, palielināts uh, sociālais budžets bērniem, lai atbalstītu tieši šos nepavadītos bērnus, nepilngadīgos, lai izvairītos no iespējamiem riskiem. Un tā situācija ir eh, specifiska, un Francijas valdība cenšas to atrisināt pēc iespējas labāk. Un eh, tāpēc es eh, izteicos, jo īsti neizprotu, kādā ziņā te īpaši vajadzētu runāt par Franciju un Mm, tad vajadzētu apšaubīt tās politiku attiecībā uz šiem mazgadīgajiem. Paldies, priekšsēdētāji, par doto vārdu. Jā, paldies. Došu vārdu Šodros kundzei, bet mm, nepavadītie bērni. Tā ir problēma, kas ir aktuāla ļoti daudzās dalību valstīs, un, tas, un te runē par tūkstošiem bērnu, un neviens no mums nav bez grēka šajā tēmā, šajā jomā. Uh, Es arī to varu teikt Itālijas vārdā, kas uzņēma 150 tūkstošus bēgļu. Nu, mums arī ir šī problēma, un atļaujiet šo šovinizmu, kas arī te mēs nevienu konkrēti neapsūdzām, bet mēs esam satraukti par to, ka ir tā saucamie karstie punkti Eiropā vairākās valstīs. Uh, un to mēs ļoti labi zinām. Mēs zinām, kādas ir grūtības un problēmas, kādas var būt. Tas nav speciāls uh, apvainojums uh, kādai valstī, bet ir tātad šīs situācijas, kas ir aktuāls arī citviet. Lūdzu. Oh, oui, merci, je vous... Paldies, arī es vēlējos reaģēt, es jau nedomāju apsūdzēt Franciju. Uh, un teikt, ka jūs kaut ko nepareizi darāt. Gluži pretēji, mēs, Eiropas Savienība, Eh, nu, mums ir jums jāpalīdz um, parūpēties par šiem bērniem, un mums ir jāmeklē iespējas, kā jūs atbalstīt. Nu, lūk, tā, tas tāds pārpratums, šāda bija mana doma. Juste, c'est pas vous que... Es jau nerunāju par to jūsu teikto. Es uh, runāju par Čehijas parlamenta pārstāvi. Ne jau par jūsu teikto bija mans komentārs, e, tiešām neuztraucieties par to. Comunque, scusate, io penso che adesso non sia il caso di aprire un dibattito. Jā, nu, varbūt vēlāk to varam apspriest. Atbildēšu ar ko tādu, ko mēs, tad, mēs uh, veicām šeit Eiropas parlamentā. Esmu ļoti lēpna, jo šī iniciatīva nāca tieši no mūsu komitejas, kultūras izglītības komitejas. Mēs apspriežam divas svarīgas rezolūcijas, uh, kur ir runa par bēgļu bērniem. Uh, Un cita starpā, tātad pirmā rezolūcija ir par to, ka ir um, skaitļi, konkrēti skaitļi, tikai 2% no humanitārās palīdzības. Šeit es runāju par bēgļiem arī, kas ir ārpus Eiropas. 2% um, tikai tiek atvēlēti šo bērnu izglītībai. Ir ļoti daudzi, kas ir bēgļu nometnēs, dzīvo šausminošos apstākļos. Mm miljoniem no viņiem tiek uzņemti nabadzīgākās valstīs nekā Eiropas kontinents, jo Libānā, Jord, Jordā, Jordānijā. Un, eh, protams, jā, mēs izstrādājām arī rezolūciju ar attīstības komiteju. 53 miljonus eiro mēs saņēmām papildus. Mēs arī mm, aktivizējām šo izglītības kampaņu. Uh, Un tagad, kā Eiropa, esam arī tad pirmais uh, donors. Protams, ar to nepietiek. No šiem diviem procentiem tagad ir 4% uh, atvēlēti izglītībai. Un tur vēl viena lieta arī, ko apspinā Eiropas parlaments rezolūcija. Uh, Bet ļoti liels prieks, ja jums, jūs kā nacionālajie parlamentārieši arī izdarītu spiedienu savu valdību, lai izveiktu to saucamos izglītības koridorus. Universitāte, studenti, kas var kļūt par zaudēto paudzi, mēs prasījām, lai Eiropas universitātes un daudzas jau ir atbildējušas. Ne ārkārtīgi daudz, bet ir jau atbildes no dažām, arī unīmed lai šīs Eiropas universitātes varētu uzņemt uh, studentus, kuri pretējā gadījumā zaudēs uh, iespējas uh, mācīties. Kopā bieži vien, jā, ar dažādām konferencēm nacionālā līmenī, kopā ar humanitārajām asociācijām tas ir iespējams. Lūk, es domāju, ka šāds signāls mums ir jāsniedz mm, nākotnes paaudzēm. Lūk, tāds vispārīgs komentārs. Nu, par to esam ļoti lepni, par to, ko esam sasnieguši, bet, nu, tad redzēsim, jā, kā tas atrisina konkrētas situācijas. Nu, bet, jā, esam satraukti par to, ka bieži vien šie eh, nepilngadīgie, šie bērni nav aizsargāti. pārkāpjot arī starptautiskās konvencijas, ko mēs visi esam ratificējuši. Džulija Vorda vēlas izteikties un tad secinājumi. Vēlējos izteikties par šiem nepavadītajiem bērniem un konkrēti runāt par Kalē un Dunkerkas gadījumu, jo tur esmu viesojusies trīs reizes. Un kultūrai ir ļoti svarīga loma spēlējuma attiecībās ar cilvēkiem, kuriem ir uh, sliktāk veicies kā mums, vai tie būtu cilvēki pilsētās, vai arī bēgļi, kuri ir ļoti garu ceļu jau nonāk, nogājuši. Un, un es, kā apvienotās karalistes deputāti, varu teikt, es nelapojos ar savu valsti, ar valdību, kas nevēlas uzņemties savu uh, nastas daļu, un reizēm viņi dara, ko var. Bet, nu, es esmu viesojusies Kalē un Dunkerkā, un tiešām man uh, ļoti ietekmē tas, ko redzēju NVO, brīvprātīgie skolotāji, ko viņi veica, un ka brīvajā laikā viņi nāca un mācīja dažādus priekšmetus, ne nu, tikai angļu vai franču valodu, bet arī matemātiku, dēju, zinātnes, geogrāfiju un arī tiek celtas skolas un vairāki cilvēki dara to, ko valdības nepaveic, un viņi izmanto kultūru un starpkultūru dialogu, lai e, komunicētu ar šiem cilvēkiem, lai sniegtu viņiem platformu, lai viņu stāsti tiktu uzklausīti un uh, novērtēti, lai cilvēki saņemtu tiem pienākošos cieņu. Un es domāju, ka mums jāatzīst tas, ka Mm, mēs esam izgāzušies, un tur, kur mums neveicās, tur NVO mm, nāca un izmantoja mākslu un kultūru, jo mm, tas palīdz cilvēkiem parādīt šo cilvēcību. Un, nu, jo mums te ir drīzāk cita veida krīze, nevis, nevis kultūras krīze, bēgļu krīze. Jā, tas ir aktuāls jautājums mums visiem, institūcijām, politiskām grupām. Tas ir ļoti vispārīgs eh, jautājums, par ko jārunā. Kultūras arī loma ir pateikt ļoti skaidri, eh, kā Eiropa nav uzdevuma augstumos. Mēs visi ļoti labi zinām šodien, ka solidaritāte un uh, Cilvēcība ir uh, mūsu pamatvērtības un darīsim visu, lai arī uh, ko nodotu mūsu nākamajām paudzēm. Es pateicos jums visiem un arī mēģināšu atbildēt uz iepriekš uzdotiem jautājumiem. Varbūt ir kolēģi, kas vēlas arī atbildēt. Ja tad, tad uh, varat to darīt. Nekādā gadījumā es nepretendēju uz secinājumu izdarīšanu. Es atbildēšu vienu specifisku jautājumu cits starpā. Pirmais komentārs. Mēs uzskatām, ka kultūrai nevajag, kultūru nevajadzētu uzskatīt kā preci, kā produktu, kas kalpo cita vajadzībām. Bieži vien, ka tiek, tiek runāts par kultūru, tad, ja nu, mēs runājam par kultūru, tad, ja mēs runājam par kultūru ekonomikā, mm, ekon, kultūra ekonomikā, kultūra tehnoloģijas un tā tālāk, nē, kultūra ir arī uh, atsevišķs uh, koncepts un temats. Kultūra ir arī tiesības, tiesības izteikties kā arī izveidot situācijas instrumentus un iespējas, lai tas varētu notikt. Lūk, tas ir pirmais. Otrs. Runājot par šo demokrātiju, par kultūras demokratizāciju, palielināt, paplašināt cilvēku iespējas uh, iesaistīties kultūrā, kā arī teica uh, Mm, mūsu eksperti nevis būt tikai publikai un skatītājiem, bet interaktīvi piedalīties. Ir audience development, sākotnēji mēs eh, runājam par building, bet pēc tam mēs mm, to pārver, pār aizstājām ar development, ar šo uh, publikas attīstību. Uh, šī iespēja attīstīt arī šīs publikas kultūru. Te jau ir runa par uh, izglītību, par prasmēm, ko mēs sniedzam pus, um, bērniem un pusauģiem. Piemērs. Itālijā, Zviedrijā uh, esmu redzējusi šos, uh, šo pieredzi, kur, piemēram, bērnus bērniem māca arī dažādas uh, teātra darbus un dzēju. Tas uzre, un tas viss notiek ļoti agrā vecumā. Es domāju, ka visas šīs iespējas, transversālās kompetences, viss šīs radošums, tas ir absolūti nepieciešams šodien dzīvei, šo cilvēku spējai iz, būt proaktīviem, sajust šo Eiropas pilsonību. Tad arī šis audience engagement, iesaiste, jo tas arī ir izaicinājums veidot šo aktīvo līdzdalību. Trešā lieta - kultūra kā industriālā nozare, kas ražo un kultūras attiecības ar digitālo pasauli. Tradicionāli tas viss tika uh, aprobežots tikai audiovizuālajā jomā, bet šodien jau mēs runājam arī par radošām kultūras industrijām. Daudz plašākā vārda nozīmē ir arī daudz šie vidusposmi, kur ir jaunie pakalpojumi citās nozarēs, inovācijas, izmantojot digitālos instrumentus kam ir daudz plašāks spektrs un kas arī var būt svarīgi ekonomiskie un sociālās inovācijas vektori. Un šis arī pārneses inovācijas efekts spill over. Tālāk ir lielais jautājums. Par kompetencēm. Varbūt tas pietiekam neizskanēja. Te runa nav tikai par mm, izglītību mākslas jomā, bet arī tās, kā ir jāizceļ tās ārkārtējās kompetences, kādas ir šai kontinentā, piemēram, restaurācijas um, jomā, kultūras mantojuma pārvaldība, muzeja, galerijas un tā tālāk. Mums ir milzīga pieredze. Arī Itālijā varbūt pieeja attiecībā uz kultūras mantojumu ir bijusi konservatīva visai daudz gadus, bet tagad ir milzīgas izmaiņas notikušas, piemēram, ir uh, ikon tīkls, tautiskais muzeja tīkls, jūs redzat, ka jaunie menedžeri, kuriem ir milzīgas eh, kompetences un zināšanas muzeja jomā, viņiem ir šīs pārvaldības iespējas, tās ir kompetences, kas ir jāizceļ, kam jāpiever, jāpiešķir vērtība. Lūk. Tas arī ļoti interesanti. Neatceros, kurš tieši teica. Uh, Iespējams, arī Valonijas eksperts minēja co-creation management vai uh, kopražošanas pārvaldība ir šīs uh, profesionāla, jaunās profesionālas figūras, kas arī izceļas arī Eiropas uh, kultūras galvaspilsētu pieredzē Tur tiek izveidotas integrētas komandas un izveidoti tīkli, kas arī ir piedāvājuši pārskatīt to, kā darbojas pilsēta šī urbāniskā pieredze. Pilsētas, kurām ir izdevies arī pārdomāt šo reindustrializāciju Glasgovā, Turīnā, Liverpūlē ir pilsētas, kas izmantoja šo iespēju, iespēju Eiropas kultūras galvaspilsētu, un tad arī turpina darbu šai virzienā. Tālāk Eiropas struktūra fondi, protams, ka pateicoties arī Eiropas parlamentam, ja varu to pateikt, Eiropas struktūrālajos fondos tagad ir iespēja līdzfinansēt, atbalstīt um, dažādus projektus mantojuma jomā, jaunu uzņēmumus, komisijas veidi, visādus kultūras projektus. Jūs ļoti labi zināt, ka struktūru fondos ir divas, trīs uh, budžeta līnijas, kas to pārēdz. Ļoti daudz reģioni um, Eiropā ir izmantojuši struktūru fondus, lai izveidotu dažādus inkubatorus, voucherus jauniešiem, um, finansētu darbu un studiju stipendijas. Komisija laikā bija noteikusi 5 miljonu eiro atbalstu mantojumam. Uh, ne tik daudz varbūt restaurācijas jomā, bet lai finansētu arī šo ilgtspēju. Tas nav vienkārši, bet manuprāt, nu, tas ir izaicinājums tajā šajā virzienā. Digitalizācija kultūras mantojuma jomā. Ļoti svarīgi piešķirt vērtību tām tīklam, kas jau ir Eiropā. Varbūt tas pietiekami nepārklājas. Viens no izaicinājumiem ir uh, pat arī kultūras institūcijas, kultūras uzņēmumus savienot tādā starptautiskā tīklā, lai viņi nebūtu perifēriski. Viens piemērs, es pat pavisam nesen atklāju. Excite tīkls, jā, varbūt tas ir šausmīgi atklāt, jo tikai divus gadus atpakaļ ir Eiropas tīkls. Excite ir saīsinājums kur piedalās uh, dažādi muzeji, un ne tikai muzeji, bet dažādas vietas, kur māca zinātni. Pavisam to ir 90. Mm, viņi ir ļoti inovatīvi savā didaktikas metodē. Ar to gribu teikt, ka ir šāda veida kustības. Tad arī, piemēram, digitalizācijas tīkls kultūras mantojuma jomā ir tīkls nosaukumu uh, il CNR. Eh, vabbè, se mi verrà il nome. Atvainojiet, aizmirst šī tīkla nosaukumu. Ir uh, tīkls. Nē, šis uh, tieši kultūras mantojuma digitalizācijas tīkls Digital Humanities. Humanities. Tātad, par ko te runa? Tie ir dažādi pētniecības institūti. Uh, ne tikai Eiropas institūti, bet arī starptautiski institūti, kuriem ir daudz resursu, ko viņi saņem no apvāršas 2020 programmas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka starptautiskā līmenī viņi var uh, strādāt, lai digitalizētu mantojumu. Te atbildu Zviedrijas kolēģei. Uh, Un šeit resursi ir dažādās jomās pētniecība, apvērsnes 2020, uh, tur budžeta līnija, tad ir digitālā uh, programma, darba kārtība, līdzfinansējums un struktūra fonda, fondi. Lūk, un tad Eiropēāna programma, kur arī DJ Connect komisijā Ja tas ir mainīts ar Eiropāna aģentūra, kur pie, ja, paredzēts, ka visas valstis piedalās. Lai arī par šo mantojumu varētu runāt tādā Eiropas līmenī, arī vēl viena interesanta lieta ir Eiropas uh, uh, ki, um, kinocentru tīkls, cinematēku tīkls. Pirmā pasaules kāra uz, ne, otrā pasaules kāra gadadienā viņi kopā ar Eiropēāna aģentūru īstenoja ļoti interesantu projektu, kur visas cinematēkas arī konflikta valstis, bet stāstīja savu stāstu par otro pasaules kāru. Ko tas nozīmē? Un te pārējais nākamo punktu. New Narrative for Europe ir jauna ideja. Kā teicāt jūs, lai arī jaunieši varētu piedalīties uh, um, tajā, kā jaunā veidā tiek stāstīts par Eiropas vēsturi. Kā jūs esat redzējuši, tad uh, mēs esam vienojušies par stratēģiju kur ir šīs četras asis eh, - cultural heritage, industriālā kreatīvā industrija. Un tur ir jā, ir ekonomiskā pieeja, bet tad ir arī izstrādājiem ar ziņojumu ar rūpniecības komiteju tieši. Galu beigās taču Eiropas rūpniecības komiteja, uh, Eiropas rūpniecībai arī uh, jāpārņem šī, šīs kultūras industrija tālāk. EFSI, Eiropas garantijas instruments. Uh, kas tiek paredzēts Nacionālajiem finanšu institūtiem, kas apņemsies izsniegt aizdevumus kultūrā, kultūras un radošai nozarei. Tas ir paredzēts radošajā Eiropā. Un es ceru, ka arī tiks izvēlēti attiecīgi šī institūta, lai nosektu visas geogrāfiskās zonas, nozares. Nu, tad tas ir interesanti. Mēs redzēsim, uh, kā tas darbosies. Nu, interesantais ir tas, ka šis priekšlikums, tās arī nāk ar vēl vienu pasākumu par šo institūtu kapacitāti. Ir ekspertīze. lai varētu veicināt šādu veidu aizdevumus. Tālāk uh, Eiropas kultūras diplomātija. Tas vēl viens svarīgi joma. Tagad Eiropa apņēmusies, ka nevar būt vienkārši ārlietu politika, drošības politika, aizsardzības politika, imigrācijas integrācijas politika. Tas viss nevar darboties, ja visās šajās attiecībās un pār, divpusējās partnerībās, ja netiek attīstīta kultūra, izglītība, pētniecība. Noslēgumā, protams, digitālais ir lielais jautājums. Uh, ar ko mēs strādāsim. Nu jā, jūs arī daudz par to runājāt, tagad mēs strādāsim pie audiovizuālo mēdīju direktīvas. Augs novērtējam arī, ka komisija savā priekšlikumā arī uh, pielāgojas, arī mēs to darīsim šīs uh, kreativitāte, autortiesības, arī šīs platformas over the top kā arī saturu agregāti ir šī neatraņama nu, sastāvdaļa. Arī Trīpels kundze runāja par uh, delikātu jautājumu, kā mēs varam definēt um, video sharing platformu atbildību. Mēs pie tā strādājam. Tas nozīmē, ka viņiem ir jārespektē kās noteikumi, uh, arī nepilngadīgo aizsardzību īpaši un, vai pareizi izskot autoru tiesības. Un pirmo reizi tiek teikts, kas tāds, ko sagaida ļoti daudz valsts, gan Itālija, Francija, Vācija, proti, kā dalība valstis var uh, šiem platformu uzturētājiem reinvestēt resursus kultūrā. Nu, lūk, un noslēgumā Es domāju, ka šie tiešie dialogi ir tāds uzsākum, uzsākums. Uh, domāju, ka mūsu šī sistēma var arī tikt uh, replikēt jūsu parlamentos, jo, uh, lai varētu nodrošināt viedokļu apmaiņu domāju, ka labāk mums ir arī jāīsteno šie lēmumu pieņemšanas sākotnējie procesi. Pateicos jums, pateicos sekretariātam, visiem kolēģiem. Un ir arī atklāja vēl vienu direktorātu, kas ir atbildīgs par attiecību ar nacionālajiem parlamentiem, kas tiek pārstāvēts maksimālajā līmenī. Pretējā gadījumā nu, tas viss nebūtu iespējams ar šo pacietību, ko viņas organizē, tas tad, tad viss ir tiešām novērtējami. Noteikti varam arī būt radošāki, kā mēs varam attīstīt mūsu dialogus Nacionālajā parlamentu. Esam atvērti jūsu priekšlikumiem. Liels paldies par jūsu klātbūtni, paldies par savu sniegto ieguldījumu. Arī mēs jums izplatīsim dokumentu, lai šķiet jau šis dokuments jau ir jūsu failos. Mm ir interesanti pētījumi, kas ir uh, veikti pēdējo 22 gadu laikā. Bet, ja vēlties vien papildus dokumentāciju, tad jautājiet mums to, un tad būs arī šīs uh, tradīcija manīties ar informāciju. Uh, par likumiem, kurus jūs minējāt, arī noteikti nosūtiet mums tos, jo tas palīdzēs mums arī sniegt gūt priekšstatu par kultūras politiku Eiropā. Lielas paldies!